Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the hammer. Labdien, kolēģi! Es domāju, ka man nevajadzēs amarīt izmantot, lai ziņotu par sanāksmes sākumu. Pēc mūsu svarīgā balsojuma par psihoaktīvām vielām šorīt, šobrīd mums ir prezentācija par narkomā, ziņojumu par narkomānijas izplatību. Sveicam MCDDA direktoru Aleksis Gozdēlu Šis ziņojums tika eh, sagatavots 6. jūnijā un sniedz pārskatu par 28 eh, dalību valstīm plus Turciju un Norvēģiju attiecībā uz narkotikām. Tātad 2017. gada statistikas biļetens un 30 valstu ziņojumi par narkotikām. Šī ziņojuma kopijas jums ir izdalītas, un es uzreiz došu vārdu mūsu viesim prezentācijai. Pēc tam mūsu deputāti, jā, beidzot es varu teikt daudzskaitlīgi deputāti. Referents Bonīkungs ir klāt. Un varēsim ar viņiem apspriesties pēc Gozdēla kunga prezentācijas. Vi, viņš uzstāsies aptuveni desmit minūtes. Esat sveicināti, Gozdēla kungs. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Labdien, dāmas un kungi! priekšsēdētāj kungs, godātie deputāti. Man liels prieks prezentēt jums ieskatu pirms divām dienām publicētajā ziņojumā. Kā jau priekšsēdētājs sacīja, ir ļoti svarīga informācijas paketa, kas nāk kopā ar šo ziņojumu. Šis ziņojums tiek prezentēts kopā ar ļoti detalizētu apkopojumu statistikas datiem, kurus mēs ievācam. Tas ir pieejams statistikas biļetenā. Un šogad tas ir kas jauns. Esam sagatavojuši jaunu formātu valstu ziņojumiem par narkotikām. Īs ieskats nacionālajā situācijā, kas tiek prezentēts grafiski un viegli uztveramā veidā. Un katrs ziņojums veido vienu sadaļu. Tātad parāda, kāda ir jūsu valsts situācija Eiropas kopainā. Vēlos izmantot arī šo iespēju, lai pateiktu paldies dalību valstīm, nacionālajiem kontaktpunktiem, kas ir snieguši mums informāciju, tāpat arī Eiropas Savienības aģentūrām un Eiropas Savienības iestādēm, kas ar mums sadarbojās. Jūs noteikti zinat vai atceraties, ka MCDDA vada aģentūru tīklu tieslietu iekšlietu jomā. Un šī aģentūra tīkla direktora eh, pienākums pildot, es vēlos izteikt līdzjūtību cietušajiem un viņu tuviniekiem Londonas teroraktos. Un mēs vēlamies dot savu ieguldījumu Eiropiešu uh, drošības nodrošināšanā, sniedzot atbalstu iestādēm dalību valstīm. Kas tad ir galvenie punkti eh, šī gada ziņojumā? Pieturēšos pie pieciem galveniem jautājumiem. Protams, būšu jūsu rīcībā atbildēt uz papildu jautājumiem. Pieci galvenie ehm, pārmaiņu punkti. Pirmkārt, ir pieaudzis eh, nāves gadījumu skaits no pārdozēšanas Tādu mēs reģistrējam jau trešo gadu pēc kārtas. Otrs no, novērtojums, novērojums ir e, jauniem sintētiskiem opioīdiem, šīm pieaugušiem draudiem. Tad ir vēl viens temats, kas rada lielu interesi šai komitejā - jaunās psihoaktīvās vielas. Un tieši runājot par šo tematu, vēlos pateikt paldies šai komitejai par uh, pārliecinošo balsojumu šorīt e, likumdošanas paketei, kas ļaus mums turpināt darbu, cīnoties ar jaunām psihoaktīvām vielām un būt vēl efektīvākiem šai cīņā. Ceturtais konstatējums, ko esam pēdējos divus gadus jau konstatējuši - pieaug kokaīna pieejamība. Un beigās pavisam īsi par marihuānas tendencēm. Ir ja tīpaši salīdzinot tendences eh, Eiropas Savienībā un ASV eh, tieši studentu lietojumā. Tātad sākšu ar pirmo sadaļu - pārlozēšanas nāves gadījumi, pieaugums atkal salīdzinot ar iepriekšējo gadu, un šeit svarīgi ir komitejas locekļiem zināt to, ka lielākā daļa no šīm nāves gadījumiem ir saistīta ar heroīnu un citiem opioīdiem, kas tiek kombinēti ar alkoholu un benzodiazepīnu. Un jūs redzat arī slaidos, grafiskā izkl izklārtojumā, zaļā krāsā ar heroīniem un opioīdiem ir tā, ka to lielākoties lieto aizvien vecāku gadagājumu cilvēku līdz šim. Tā arī bija. Šeit jūs redzat sadalījumu pa darba grupām un pa sadalījumu vecuma grupām, un jūs redzat, ka pieauga praktiski šis lietojuma apjoms visās vecuma grupās. Svarīgs elements. Un ir tāds, ka pēdējos gados domājam par to, aizvien aktīvāk, kā novērst pārdozēšanas gadījumus. Šeit ir divas intervenču kategorijas. Pirmkārt, censties izvairīties no pārdozēšanas, un otrkārt, mēģināt rast risinājumus, kā palīdzēt cilvēkiem izdzīvot pārdozēšanas gadījumā. Protams, ir ārstēšana, opioīda aizvietotāju metodas. Aptuveni 630 tūkstoši cilvēku Eiropā ir šajās programmās. Otrs kas, faktors, to jūs arī plašāk vēl dzirdēsiet runāt par jauniem opioīdiem, tad naloksona schēmas, kas eh, ļauj cilvēkus atdzīvināt un uh, ļauj viņam izdzīvot pēc pārdozēšanas. Un tad ir 78 narkotiku um, kontrols punkti. Tas vēl šobrīd nav galvenais instruments, bet tiek aizvien plašāk lietot valstīs, arī citur, Kanādā, piemēram. Tas ir instruments, kas tiek īstenots, lai risinātu problēmu ar opioīdu lietošanu un pārdozēšanu. Ir svarīgi arī cīnīties ar gadījumiem, kur mēs esam konstatējuši, ka pārdozēšana ir metadona un citu substanču lietošanas rezultātā iestājusies. Tā tāda daļa no kopējas nacionālās stratēģijas. Otrais konstatējums par jauniem sintētiskiem opioīdiem. Tas ir aizvien pieaugošs draudu elements. 20 jauni sintētiski opioīdi ir konstatēti no 2009. līdz 2016. gadam, bet 8 mēs atklājām tikai pagājušajā gadā vienu Tie ir ļoti spēcīgi savā iedarbībā un ir atrasti citos produktos. Tas nozīmē, ka ir ļoti liels intoksikācijas risks lietotājiem un tiem, kas nejauši ir to lietojuši. Viena no problemātiskākajām lietām ir fentanīna saimes vielas, ļoti spēcīgas. Tās tiek izmantotas medicīnā, sāpju mazināšanai vai anestēzijai. Konstatēts eh, astoņi jauni eh, produkti tieši pagājušā gadā. Un šogad vien mēs jau trīs jaunas fentanīdas esam konstatējuši. Šīs vielas ļoti svarīgas, ļoti spēcīgas, konstatētas pēdējos divos, trīs gados, ne tikai kā fentanils pats par sevi, bet sajaukumā ar heroīnu un kokaīnu. Līdz ar to paralizēšanas risks ir daudz lielāks. Un bieži vien cilvēki iegādājoties pat nezinu, ko viņi īsti pērk. Risks tur ir aizvien lielāks. Un pat ASV un citās valstīs. Um, Tad mūziķi, aktieri ir pārdozējuši fentanilu izraisīt eh, fentanilu dēļ, bieži vien nezinot, ka viņi lieto kaut ko, kas satur fentanilu. Tas ir 300 reizes spēcīgāks par morfiju. Līdz ar to pārdozēt var pat ar devu, kas e, ir mazāk par vienu gramu. Attiecībā uz jaunām psihoaktīvām vielām, kā jau es teicu, ir samazinājies jaunu vielu konstatējums, bet joprojām šis skaits ir pietiekami liels. Salīdzinot ar 2014. un 2015. gadu, kad mēs konstatējām 98 jaunas vielas, 15. gadā, pēc tam bija 16. gadā 66 jaunas vielas. Tam, protams, par iemeslu ir dažādi faktori, tā skaitā Eiropas Savienības un dalību valstu likumdošanas akti kā reakcija, tāpat arī ietekme no regulējuma izmaiņām Ķīnā, jo dažas no šīm vielām nāk tieši no Ķīnas. Bet vēl ir svarīgi uzsvērt šeit to, ka pat ja jaun atklāto vielu skaits ir samazinājies, To negatīvā ziņā kompensē tas, ka tie, tās, kas šobrīd nāk tirgu, ir daudz spēcīgāks un bīstamāks. Pagājušā gadā vien, paskatoties uz jauniem, jaunām psihoaktīvām eh, vielām, runāja par vairāk kā 620 šādām vielām. Bet 423 no tām kādā brīdī parādījās tirgū Tas nozīmē, ka nav tikai jāsako līdz tam, kas ir jauns, vai ir vairāk vai mazāk jaunu vielu, bet tas nenozīmē, ka līdz šim esošās e, jaunās psihotropās vielas pazūd no tirgus. Nē, tad vienkārši jaunas nāk un papildina pieejamo vielu skaitu. Svarīgi ir arī atbalstīt šo monitoringu sistēmu. Tad ir jauns fenomens. Mums ir arī jauna publikācija mūsu tīmekļa vietnē par augsta riska lietošanu marginalizētās sabiedrības daļās. Šeit ir izcelts vairākas apakšgrupas, katinona injekcijas, ko opioīdu lietotāji un e, homoseksuāli vīrieši. Otra grupa ir bezpajumtnieki, kas izmanto sintētiskus kanabinoīdus, un lietošana, šo vielu lietošana cietumā arī aizvien pieaug. Tālāk par kokaīnu. Kā jau es minēju, pēdējo 2-3 gadu gaitā esam konstatējuši, balstoties uz dažādiem indikatoriem, ka pieaug kokaīna pieejamība. Tas ir pieejamāks nekā agrāk un arī tīrāks nekā agrāk. vienīgais jautājums, kas paliek aktuāls šobrīd. Un tam mēs pievēršam uzmanību gan šogad, gan nākošajos gados, ir censties konstatēt, vai šis pieejamības e, palielinājums nozīmēs arī lietošanas palielinājumu. Tas, ko mēs esam konstatējuši, ka dažās valstīs, dažās pilsētās, rietum un dienvidu Eiropā kanalizācijas ūdeņa analīzēs, kuras jūs redzat. Jūs redzat dažas pilsētas. Tad vairāk kā 33 pilsētas piedalās kanalizācijas ūdeņa analīzes programmā, un 22 no tām bija konstatēti pieaugums eh, kokaīna atlikumu konstatācijās. Marihuāna joprojām ir lielākais, populārākais um, narkotika viela. 87,7 miljonu Eiropas pieaugušo ir pamēģinājuši kaut reiz dzīvē to. 1% ir tādi, kas lieto to katru dienu. Mēs izveidojam jaunu brīdinājumu politiku, Es aicinu tos no jums, kas vēl nav reģistrējušies, darīt to. Tas ir unikāls faktu avots par to, kas notiek ārpus Eiropas marihuānas politikas jomā. Turpinot šo pašu tematu, ko mēs varam konstatēt, ka kopumā marihuānas lietojums studentu vidū Eiropā ir aptuveni puse no tā, kas tiek konstatēts ASV, un šī tendence ir stabila gan ASV, gan Eiropā. Bet mēs redzam, ka alkohola lietojums Eiropā ir divreiz augstāks nekā ASV. Tabaks produkti četras reizes augstāk Eiropā salīdzinot ar ASV. Tas, kas šeit redzams, ir, ka samazinājās abos reģionos gan alkohola, gan tabaks izstrādājumu lietošanu. Tagad vajadzētu labāk izprast, kas ir bijuši tie faktori, kas ir veicinājuši šādu attīstību. Un kā mēs šos labos faktorus varētu pārnest arī uz marihuānas lietošanu. Jo, kā jūs eh, redzat, eh, lietošanas apjomu ļoti noturīgi. Noslēgumus. Pirmkārt, Ļoti dinamiska situācija narkotika lietošanas jomā, ļoti daudz svārstību tirgu, daudz e, izmaiņu, kas notiek ļoti straujā tempā. Tāpat Eiropā pēdējos 20 gadu laikā esam redzējuši e, daudz izmaiņu sabiedrības veselības jomā it īpaši. Jaunu e, HIV infekciju vai hepatīta C gadījumu skaits Tos e, ievērojams samazinājums ir patīkams konstatējums. Bet, kā es minēju, aktīvs ir jauno psihoaktīvo vielu tirgus, pieaug narkotika izraisīt nāvs gadījumu skaits, un ir augsta riska grupas jauno psihoaktīvo vielu lietošanā. Un, kā jau es minēju, aptaujās mēs redzam 4 līdz 6 procentus no jauniešiem, kas aptaujās ziņo, ka viņi šad un tad ir lietojuši šādas vielas. Tā kā riski mums ir zināmi, nu, jauni sintētiski opioīdi arī, fentanils ir īpaši ir ļoti riskants. Un tas, manuprāt, prasa stiprināt sadarbību un koordināciju pasākumos, kas vērsti uz narkotiku apkarošanu, Kā jau komisārs ziņoja, jaunais rīcības plāns, kas cerams tiks pieņemts vēl Maltas prezidentūras ietvaros vai līdz tās noslēgumam, būs svarīgs elements šajā procesā. Un, kā jau minēju, vēlos apliecināt MCDDA apņemšanos sniegt atbalstu Eiropas Savienības iestādēm, dalību valstīm, Eiropiešiem palīdzot veidot drošāku un veselīgāku Eiropu. Un to mēs darīsim, veidojot labāk informētu narkotiku apkarošanas politiku un rīcību. Paldies! Paldies, Godsdēl kungs! Labi, ka šoreiz bija vairāk laiks jums prezentēt šo ziņojumu. Iepriekšējā reizē nebija tik daudz laika, tādēļ nebija tik ies, iespējams tik labi prezentēt to pietiekamā apmērā. Jā, es redzu, ka cilvēki vēlas uzdot jautājumus. Jūs abi, protams, tiksiet pie šīs iespējas. Vispirms Bonija kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, Paldies, prieksēdētāj kungs. Liels paldies eh, arī par ļoti labo ziņojumu. Un paldies, ka jūs arī iezīmējāt vairākas eh, tendences. Manuprāt, ir ļoti svarīgi eh, saprast, kāda tad ir, kādas ir tās tendences un kādas ir, kāda ir fenomena saistīti ar narkotiku lietošanu Eiropā un ar narkotikām. Protams, tas ir pamats bažām, vispirmām kārtām ar pārdozēšanu saistītiem nāvas gadījumiem. To skaits pieaug, redzami pieaug. Un eh, domāju, ka mums ir labāk jācīnās pret šo tendenci. Jācīnās tādā ziņā, ka dalību valstīm ir vairāk eh, jārunā un kampaņu veidīgi jādomā par to, kā sabiedrību izglītot par narkotiku bīstamību. Tā noteikti ir iespēja arī cīnīties pret eh, dažām jaunām tendencēm un eh, paraudzīties, kā eh, dalību valsts līmenī risināt varbūt sasāpējušos un daudzviet nerisināt sociālos jautājumus. Jūs pieminējāt situāciju cietumos, bezpajumtniekus, jūs runājāt par jauno paudzi. Uh, runājāt par kanabis lietošanu. Jūs runājat par to, ka uh, situācija mainās Amerikas Savienotajās valstīs, bet uh, tātad Amerikā zāles pīpēšana samazinās, kamēr Eiropā pieaug. Es domāju, ka ir jārunā ar sabiedrību un tā jāizglīto, un, protams, jāmēģina palīdzēt arī tiem, kuri ir nonākuši narkotika atkarībā. Kā jūs pieminējāt, ir vesela virkni jaunu narkotiku, kas parādās tirgu. Otrs, jūs pieminējāt kokaīna lielo pieejamību. Es domāju, ka Eiropai un tās institūcijām policijai, tiesību sargājošajām iestādēm vajadzētu cīnīties pret šo tendām, tendenci, jo cilvēki, kas eh, lieto narkotikas, īpaši kokaīnu lietojumu pieaugums, tā tad eh, tas, ka tirgus paplašinās, tas nozīmē, ka ir gan eh, kriminālās organizācijas, gan dīleri, kuri piegādā kokaīnu Eiropai. Un eh, iespējams, ka šie piegādes ceļi ir tik lielā mērā vienkāršojušies, ka tiesību sargājošajām iestādēm būtu daudz eh, sīkāk pie tā jāpiedomā. Esmu pārliecināts, ka eh, policijas spēcīgākas darbības rezultātā izdotos to samazināt. Par jaunajām psihoaktīvajām substancēm. Jūs jau to pieminējāt savos ievadvārdos. Šo psihoaktīvo vielu pieejamība ir augsta, bet iespējams arī, ka šo vielu ietekme organismā ir um, vājāka. Kā jūs teicāt, ir parādījušās 66 jaunas substānas tikai 16. gadā vien. Tāpēc eh, jāuzskata, ka ir ļoti svarīgi pret to cīnīties. Un eh, ļoti ātri īstenot parlamentu ierosināto modeli. Tas ir modelis, kuru mēs esam sagatavojuši sadarbībā ar komisiju un padomi. Es eh, mēģināju šeit pakalkulēt mūsu efektivitātes e, koeficientu. Un iepriekšējā modelī mums izdevās sasniegt mērķus 84, 86 mēnešos. Tagad runa iet par 36, 38 mēnešiem. Tas ir laiks, kurā dalību valstis ir gatavas un rīcības spējīgas. Un gatavas uh, piemēram, aizliek kādu konkrētu vielu vai gatavas konkrētai rīcībai. Bet, e, protams, situācijas, e, domāju, tomēr uzlabojas, un mans jautājums, e, ko jūs vēlētos par izaisa punktu šai jaunajai regulai, jo ir atsaucas uz, aģents, uz aģentūru, ka tai vajadzētu sagatavot eh, ziņojumu, sagatavot riska novērtējumu, lai mums būtu pamatots faktuālais materiāls. Un viens no šā jaunā risinājuma plusiem ir tas, ka, ja mums būs eh, adekvāta argumentācija un komisija attiecīgi rīkosies, tad uh, dažu psihoaktīvo substanču aizliegums attieksies uz visām dalību valstīm. Nebūs tā, ka kādas aizliegs un dažās tā būs atļauta. Eh, protams, eh, šobrīd ir arī tā saucamie digitālie kanāli, pa kuriem šie psihoaktīvās substances, eh, kā organizēt dažādas kampaņas. Un noslēgumā vēlētos nedaudz pieskarties nākotnes vīzijām. Jūsu stratēģija līdz 25. gadam. Ja sāksim strādāt eh, pie budžeta pēc 20. gada, tad eh, mums ir nepieciešami uzticami um, finansēšanas avoti lai aģentūras darbs varētu turpināties kā līdz šim. Tā tad īsumā, kā labāk runāt par šiem jautājumiem, kā labāk cīnīties pret eh, tādām tendencēm kā kokaīna, ar vien plašākā lietošana, kā labāk sadarboties ar Europolu, kā labāk īstenot dažādas jau pieņemtos eh, normatīvas. Paldies! Thank you very much. Paldies Bonikungam, Kajanīkungs. No nu, Volptīrīvkus. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es e, iespējams neatkārtošos, un tas arī nav mans mērķis, un tomēr varbūt drusceņi mans jautātais pārklāsies. Es pirms e, es vēlētos e, pateikties narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra priekšsēdētājam Jūs uh, mūs iepazīstinājāt ar statistikas daci, datiem, ar uzdevumiem, kas tiek izvirzīti jūsu uzraudzības centram. Jūs pirmo reizi esat sagatavojis šādu ziņojumu, atskaiti, ļoti labi sagatavota un tādā pārskatāmā veidā, es uzskatu, jūs ļoti labi ieskicējat to, kas notiek šobrīd Eiropā. Tātad eh, es savā valstī, Portugālē, redzu jūsu atskaits pielietojumu. Bet eh, jūs esat ieskicējis pozitīvos un negatīvos momentus. Man visšokējošākais šķita tas, ka eh, narkotiku patēriņš cietumos ir tāds, kāds tas ir. Tā tad Cietumos narkotiku patēriņš strauji aug. Tas ir prātam neaptverami. Par eh, cietumiem atbildīgas ir dalība valstis. Bet um, pilnīgi noteikti par eh, šo tendenci ir jārunā un varbūt, ka var veidot savu veidu fórumu cietumu uzraugiem un cietumu institūcijām, kurā tās varētu mainīties, apmainīties ar paraugu praksi par pārdozēšanas un nād, saistību ar nāvis gadījumiem. Jūs teicāt, ir arvien vairāk cilvēku Eiropā, kas iet bojā, kas mirst pārdozējot narkotikas. Tā tad ir tā saucamo smago narkotiku palielināta lietošana, paplašināta lietošana. Vai tas ir iemesls, kā jūs vērtējat šo statistikas atradni? Nu un visbeidzot par kontrabandu. Kā jūs, narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs, vērtējat šīs kontrabandas eh, iemeslus un arī kāpēc tik daudz no pārdozēšanas mirst, kāda tam būtu iemesla? Un vēl viens jautājums, kas varbūt nav tiešā veidā saistīts ar šo atskaiti, bet kas ir tiešā veidā saistīts ar jūsu darbību un kas ir jebkurā gadījumā ļoti svarīgs. Jautājums, e, kāds lielos vilcienos ir narkotiku biznesa apjoms skaitļos eiro? Mēs zinām, ka tas ir milzīgs. Bet e, kāpēc vispār narkotika dīleri darbojās? Tāpēc, ka e, pietiekami vienkāršā veidā var iegūt milzīgu peļņu. Portugālei ir pietiekami laba un pozitīvi vērtējama pieredze, kā cīnīties pret dīleriem. Un tieši narkotiku tirzniecības ekonomiskā sadaļa ķeroties taiklāt var panākt pietiekami daudz. Paldies, Koelio kungs, saka priekšsēdētājs. Tātad, Gosdīla kungs, varbūt jūs varat um, atbildēt uz šeit izskanējušiem jautājumiem. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Boniju un Kalju kungiem. Es eh, ieskicēšu varbūt savās atbildēs, eh, iekļaujot atbildi uz jūsu uzdotajiem jautājumiem, jums nepieciešama papildus informācija, tad gan pēc šīs prezentācijas, gan arī rakstiski varat šos jautājumus uzdot. Pirmais, ko vēlējos pateikt. Bonija kunga jautājums par eh, kokaīna lielo pieejamību. Vairāk kritērija rāda, indikātori rāda, ka e, Eiropā nonāk vairāk kokaīna. Mēs e, nezinām, vai palielinās arī patērētājs skaits, bet kokaīna Eiropā nonāk vairāk. Mēs eh, skatāmies, vai tiešām arī kokaīna lietotāju skaits Eiropā eh, palielinās, bet to mēs vēl nevaram skaidri pateikt. Tiesību sargājušo iestāžu sadarbība ar Europolu eh, mūsu, mūsu uzraudzības centrs cieši sadarbojas ar Europolu un uh, kopš es sāku darboties kā šā uzraudzības centra direkt, direktors, es esmu vairākas reizes ticies ar Europolu darī, vadītājiem. Mēs esam sagatavojuši savstarpējās palīdzības memorandumu un ar Europolu Mēs sadarbojamies, piemēram, pirms pāris nedēļām Europol sagatavoja kriminālās, kriminālu aktivitāšu darbības novērtējumu, SOKTA. Un pagājušajā gadā mēs eh, sagatavojām otro Eiropas narkotiku tirgu ziņojumu. Informācija, kas tika sagatavot pēc padomas lūguma, tad vismaz pēc man zināmā ir tāda, ka iespējams Šoreiz tiks izvirzīta viena prioritāte narkotiku apkarošanā, nevis divas. Un e, tajā tiks iekļautas visas narkotikas. Manuprāt, tas tehniski ir arī labāk un vieglāk izpildāms. Un tad dalību valstīm šīs iniciatīvas īstenošanā, sagatavojot dažādas rīcības plānus un sadarbojoties ar Kosī, visām narkotikām būs vienāds prioritātes līmenis. Tas ir pirmais. Otrs attiec uz jūsu jautājumu par jaunajām psihoaktīvajām vielām. Viens no jaunās likumdošanas būtiskiem uzlabojumiem, kad šī likumdošana pilnībā stāsies spēkā, ir tā, ka samazināsies laiks, kādā dalība valsts būs spiesta īstenot kontrolas eh, pasākumu kopumu un šis laiks mainās no 6 mēnešiem, samazinās no 12 mēnešiem uz 6. Un eh, tādējādi šis laiks no brīža, kad tiek pieņemts lēmums, līdz brīdim, kad tam ir jāstājas spēkā pilnībā, ir daudz īsāks. Tas ir būtisks sasniegums. Un eh, tad atkal man ir jāatgriežas atpakaļ 97. gadā, kad mēs runājam par pirmo kopīgo rīcību. Uh, Jūs eh, jautājat, kūs, kas uzraudzības centram ir nepieciešams, lai mēs īstenot visus šos pasākums? Atbilde. Mēs esam gatavi, mūsu sadarbības partneri ir gatavi īstenot dažādas politikas. Un 17. Eh, gada budžetā komisija iestrādāja līdzekļu palielinājumu mūsu centram eh, tieši databāzes uzlabošanai, jo ar databāzi mēs eh, strādājam ļoti daudz, un eh, tuvākajos gados mums databāze būs jāaktualizē. Tātad komisija tam ir piešķīrusi finansējumu. Un, kā jau teicu, arī jūsu komiteja ir atbalstījusi mūs, padome arī ir panākusi vienošanos. Tā tad īslaicīgi eh, runājot, tā, tādā īs, lakoniski runājot, mēs esam gatavi. Paraugoties eh, varbūt ilgākā laika termiņā, man ir nepieciešams eh, mazliet vairāk laika, lai izskaidrotu. Mēs esam vienīgā narkotika narkomānijas uzraudzības aģentūra, un ko tad mums vajadzētu? Mums pēc iespējas ātrāk vajadzētu saprast, kas notiks ar mūsu aģentūru pēc Brexita, jo Brexits jau ietekmē daudzgadu finanšu schēmu. Un visām aģentūrām Brexits var būt nāvējošs cirtiens, bet īpaši aģentūrām ar mazu budžetu Brexits var izrādīties liktenīgs, jo tas savukārt tiešā veidā ietekmēs mūsu rīcības spēju. Un visbeidzot par mūsu stratēģiju. Lūdzu, es varu jums piedāvāt mūsu stratēģijas drukāto variantu. Uzdāvinu to jūsu komitejas priekšsēdētājam. Mēs eh, runājam arī par iekšēju reorganizāciju, kas attieksies uz tuvākajiem gadiem. Uh, Un tagad eh, Kvelju kunga komentāri un jautājums. Paldies! Jūsu komentāri bija lielos vilcienos eh, pozitīvas dabas. Paldies arī par jūsu izteikto atbalstu. Eh, ļoti patīkam dzirdēt, ka jūs iedziļinājāties valstīm specifiskajos narkotiku raksturojumos. Un uh, seši, septiņi kolēģi no dažādām nodaļām un departamentiem ļoti aktīvi strādā un ir sagatavojuši šo pārskatu. Tas tiešām ir jēgpilns. Un eh, doma bija. Doma bija strādāt ar mūsu, ar tiem mūsu klientiem, ja es varētu lietot šo terminu, kam šie statistikas dati būs nepieciešami. Jūs jautājums par to, ka šokējošais narkotiku, izm, narkotiku lietošanas pieaugums eh, cietumos, tā ir dalību valstu kompetence, bet šeit vēlētos piebilst, ka tas ir tāds vispārējais dabas eh, atradne. Runa iet eh, arī par radikalizāciju, cietumos, tātad cietuma problemātika ir jāskatās nedaudz plašākā tikai narkotiku lietošanas eh, pieauguma ziņā. Un domāju, ka tiešām cietumos vēl ir daudz, cietumu vide ir jāuzlabo. Bet, eh, lai niansētāk vērtētu šo statistikas atradni, ir nepieciešams laiks, bet, protams, eh, mēs turpināsim skatīties līdz, kas tad notiek. Tagad atgriežoties pie MTS ziņojumā jau tas parādījās, runājot par tirgus sadaļu, tātad jaunie sintētiskie kanabinoīdi. Tie ir ārkārtīgi koncentrēti, tos ir ļoti grūti atklāt dažādās eh, kontrolēs. Un eh, jūsu pēdējais jautājums vai piezīme par pārdozēšanas gadījumiem un par to, cik daudz narkotiku narkotiku tirgus, cik tas ir liels, tātad par šo pārdozēšanu atbild viennozīmīgi nespējuši dot. Mēs eh, zinām, ka izmaiņas daļai ir saistīts arī ar to, ka eh, tiek arī sīki kā, noteikti gadījumi, kad nāve ir iestājusies pārdozēšanas gadījumā, bet ir tādas valstis, kurām uh, nav pietiekamu iemaņu un prasmju noteikt, vai cilvēks ir miris pārdozēšanas rezultātā vai kāda cita iemesla dēļ. Bet eh, jā, arvien biežāk eh, narkomāni lieto daudzas narkotikas vienlaicīgi, un arī tas jau dod savu artavu nāves eh, kā nāves izraisītājs. Tas, ka arvien vairāk fentanīdi parādās uh, tirgu un tiek lietoti, tas ir ārkārtīgi spēcīgi, spēcīga narkotiskā viela. Un uh, par pārdozēšanas izraisītu nāvi. Mēs zinām, ka uh, tie, kuri mirst pārdozējot, viņi izmanto metadonu, kas ir zāles, un Viens ir tātad eh, stiprināt un uzlabot ārstēšanu, bet viens no faktoriem, kurš arī spēlē lomu, ir tāds, ka opio, opioidu lietotāji tikai 50% gadījumu saņem ārstēšanu. Ir tādas valsts, kuros šis eh, skaitlis ir 70 un tādas, kurās 20. Tagad par to, cik liels ir narkotiku dir dirgus - apmēram 25 miljārdi no 25 līdz 31. Bet uh, eh, Abramopolus jau to ir pieminējis, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs elements, jo pirms 20 gadiem mēs neredzējām narkomānus no pārdozēšanas mirstot uz ielas. Uh, tirgus ir palielinājies, organizētā noziedzība ir ienākusi narkotika tirgu, un mēs domājam, ka arī mūsu aplēs ap 30 miljardiem neaptver visu tirgus lielumu. Un iespējams, ka šis skaitlis ir daudz, daudz, daudz apjomīgāks, bet nu, tā ir mūsu pirmā aplēs, un pirmie dati patiesībā parādījās pagājušajā gadā. Uh, 19. gadā mēs veiksim tādu ļoti plašu tirgus analīzi, un tad arī es varēšu jums ko sīkāk teikt. Lielas paldies! Paldies abiem runātājiem par piedalīšanos debatēs. Paldies par šo ziņojumu, par stratēģijas izklāstu un lai jums veicas aģentūras darbā. Paldies! Kolēģi! Varam pāriet pie 16. darba kārtības punkta. Viesi ir jau ieradušies. Paldies, ka esat ieradušies savlaicīgi. Nu, tā tad lūk, prezentāciju mums izklāstīs e, Manuels Navarret. Viņš ir no Eiropola Eiropas terorisma apkarošanas centra. Ir šī centra vadītājs. Lūdzu, nāciet šeit priekšā uz pódiumu. Good afternoon please have a, please have a seat. Thank you. So colleagues, Europol has been producing... Kolēģi, Europols gatavo ziņojumu par um, terorismu situāciju Eiropā jau kopš 2007. gada. Un pārsvarā nodarbojas lūk ar ES jautājumiem, un 17. gada ziņojums attiecīgi pavisam drīz būs arī pieejams. Tātad. Manuels Navaret nāks klajā ar secinājumiem no šī ziņojuma. Mani nu pat informēja. Es atvainojos. Tiešām sarežģīta nedēļa bija, es atvainojos. Man teica, ka, ja jūs neiebilstat, nu, gribu informēt, ka šī sanāksme tiek arī tiešaistē translēta, bet mums vajadzētu pauzīt piecas minūtes, jo iespējams ir kolēģi, kas bija paredzējuši ierasties uz jūsu uzstāšanos pulkstens trijos, bet tagad ir bez desmit trīs. Tad, ja jūs neiebilst, tad varbūt mēs varam nedaudz nogadīt. Jā, ļoti labi. Es nedaudz vēl paskatīšos savās piezīmēs. Kolēģi, tātad nu, piecu minūtu, piecu minūšu pārtraukums. Thank you. Okay, I'm soldering on. Um, so we've waited. Labi, turpinam darbu, esam nedaudz nogaidījuši, un šķiet, ka darbinieki gan vēl kādi ir ienākuši tāpā, par ko man prieks. Man eh, te saka, ka arī kāds deputāts tūlīt pēc piecām minūtēm mums pievienošoties piecām minūtēm. Okay, we, we have some members who are joining us for this item, so I'm just going to pause. Nu tad tomēr vēl nedaudz iepauzēsim. I'd like to welcome the... Tautas partijas koordinātors ir ieradies. Roberta, cik jauki, ka jūs esat šeit. Nu, pat atgādināšu vienkārši viesim vēl vienreiz, ka šī sanāksme notiek, eh, mēs tiekamies katru nedēļu ar šīm un citām komitejām un reizēm nu, gadās tā, ka um, ir tāds neveiksmīgāks laiks izvēlēts. Tāpat atgādināšu arī, ka šī sanāksme tiek tiešsaistē raidīta, tāpēc noteikti ir cilvēki, kas skatās to internetā. Un nu, kamēr šeit, eh, nu, eh, koordinātore ieņem vietu, mēs sāksim atkal darbu, jo te jau galvenais ir kvalitāte, nevis kvantitāte. you know, the thing is, the point at which you start getting laughed at, that's when you have to really go, you know. That's the problem. So, okay, Natalie, thank you for being here. Natālija, jauka arī, ka jūs esat šeit. Jūs visi esat savlaicīgi, jā, jo bija pūkstens trijos paredzēts sākt skatīt šo jautājumu. Un tātad. Vēlreiz mūsu vidū sveicu Manuelu Navareti, kas ir Eiropola Eiropas terorismu apkarošanas centra vadītājs. Mums ir pavisam nesen vai izveidošies labi kontakti ar Eiropolu. Bieži ar viņiem sazinamies, salīdzinoši ar pēdējiem, eh, ar situāciju pirms pāris gadiem, tiešām šī sadarbība ļoti uzlabojusies. Šī nedēļa bijusi ļoti intensīva dažādu iemeslu dēļ. ļoti saspringta darba kārtība arī jums Eiropolā, bet labi, ka varējāt ierasties. Viņam nāksies nedaudz saīsināt savu uzstāšanos. Eiropols gatavo ikgadēju ES terorismu situācijas ziņojumu ar nosaukumu Teisat kopš 2007. gada un tur sniedz vispārēju apskatu par terorismu kā parādību Eiropas Savienībā. Nākamā nedēļā tiks publicēts šī gada ziņojuma gala rezultāts. Un pie mums, kā jau teicu, ir ieradies Navarētas kungs, kas ir Eiropas terorismu apkarošanas centra vadītājs. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chair. Good afternoon. Priekšā tā tā paldies. Labu pēcpusdienu visiem. Um, sveicina arī tos, kas vēro mūs internetā. Gribēju jums prezentēt TESAT 2017 un runāt par faktiem, kur, kur iekļaut fakti attiecībās 2016. gadu. Lai arī nosaukums ir TESAT 207, 2017. Zināmā mērā tas, protams, ir tāds retrospektīvs dokuments pagājušā gada dati, kā jau teicu, un tad nākam klējā arī ar secinājumiem. Esmu pārliecināts, ka jūs, protams, gaidāt no šī ziņojuma vairāk kā tikai faktus un skaitļus. Un tāpēc, eh, lūk, arī nākšu klējā ar secinājumiem, zinām, izvērtējuma darbu attiecībā uz terorismu, par to, kā terorisms ietekmē Eiropas drošības situāciju, mūsu pilsoņus, iestādes kā virzamies uz priekšu, lai risinātu šo problēmu, kādi pasākumi veikti ECDC, Eiropola un dalību valstīs 2016. gadā. Runāšu arī par to, kā pastiprināt sadarbību, kas jau izveidojusies. ECTC lūdza prezidentūru sagatavot sešu mēnešu ziņojumu par modus operandi teroristiem. Un šai ziņojumā arī ietvērti atsevišķi konstatējumi. Ziņojums, ko šobrīd paralēli gatavojam, um, būs veltīts tieši tam. Te nu redzat pirmos skaitļus. 16. gadā 142 neiz, bijuši uzbrukumi gan izdevušies, gan neizdevušies, par ko ir informācija visās šajos ziņojumos. 100 ir bijuši gan bojāgājušie, gan arī ievainotie, kā jūs redzat pēc skaitļiem. Un šie skaitļi, jāsaka, ir labāki nekā 2015. gadā. Ir samazinājums gan upuru skaitā, gan arī uzbrukumu skaitā. Par to, kāpēc tas tās jums pastāstīšu pēc īsa brīža bet šie fakti un skaitļi, lai arī tie ir labāk salīdzinot ar iepriekšējo gadu, joprojām eh, neatbilstai uztverē, jo uztverē ir tāda, sajūta ir tāda cilvēkos, ka uzbrukuma riski ir ļoti augsti. Kāpēc? Pirmām kārtām tāpēc, ka uzbrukumi ir citādāk. Šobrīd tie ir vērsti uz plašiem, eh, nu, neko tā teikt, nenojautošiem pūļiem. Iepriekš ja modus operandi ir bijis citādāk. Papildu turklāt tagad izmanto arī cita veida e, instrumentus, ne tikai sprākstvils, bet lūk, nažu šaujamieročus, automašīnas. Un šie uzbrucēji parādās it kā no pilnīgi nekurienes. Es turklāt arī gribu uzsvērt e, un runāt par šo gadījumu Zāventam lidostā. Uh, un arī metro stācijā pie ES iestādēm. Causing a multiplier effect. Tā kā tas atradās pietuvināt iestādēm, te bija multiplicējošs efekts. Tas radīja tādu plašu globālu uzmanību. 2015. gadā Tāpat laikā bojā gājušo bija vairāk nekā 2016. gadā, bet eh, sabiedrības draudu uztver katrā ziņā ir ļoti sāsināta. 15. gadā eh, uzbrukums skaits bija lielāks. Groups have significantly Pārsvarā ir samazinājušies etniski nacionālo mm, uzbrukumu skaits. 374 no 379. Out of 142. Next one. Arrest of jihadist terrorism. Džihādistu terorisms 15. gadā sita augstu vilni. Bija plaša tāda apņēmība arī no visu veidu iestāžu puses vērsties pret to. Lielākā daļa arestu norisinājās Francijā. 718 uh, eh, paziņoti aresti, un no tiem 429 Spānijā, 69 Spānijā, 62 Beļģijā, 36 Nīderlandē, Austrijā, 30, 28 Itālijā. Lūk, tāda spēcīga apņēmība, rīcība pret terorismu dalībvalstu līmenī, nu, faktiski visās dalībvalstīs. 13 uzbrukumi. 13 uzbrukumi, um, tad īpaši, tad lūk 22. mārta uzbrukums Briselē, 14. jūlijā Nicā, Francijā. 85 bojā gājušie, 19. decembrī Berlīnē 12 bojā gājušie. bet arī ārpus Eiropas Savienības e, ir gājuši bojā Eiropas Savienības pilsoņu terorismu uzbrukumos, uzbrukumos Turcijā, Eģiptē, Malī, Nigērā, Afganistānā, Bangladešā un Tunisijā. European Union citizen Tie ir arī bijuši ES pilsoņi, kas ievainot vai gājuši bojā teroristu uzbrukumos. Bijuši arī nolaupīti ES pilsoņi ārpus Eiropas Savienības. To... Teroristi un krimināli, kriminālas bandas turpina uzbruktais pilsoņiem, jo Rietuma Eiropas pilsoņi tiek uzskatīti par tādiem vērtīgiem ķīlniekiem, par kuriem pieprasīt izpirkšanas naudu. 16. gadā nolaupīšanas draudi bija ļoti augsti. Tajās teritorijās, kur ir neliela vai nekāda valdības kon kontrole. Lībijā, Malī, Filipīnās. Mēs lēšam, ka bruņotas grupē, bru, bruņoti grupējumi izvēlas arī konkrētas tautības cilvēkus oportunistiskā kārtā. Kāda ir situācija šobrīd? džihādistu, teroristu pārvietošanās ir eh, nu, tik vienkārši kā nekad iepriekš. Eiropas Savienība ir sastapusies ar rūpīgi plānotiem uzbrukumiem, ko īsteno eh, tīklojuma grupas, kurās ir arī ārvalstu cīnītāji. Mm, to labi piedzīvojam gan Beļģijas uzbrukuma gadījumā, gan arī ir tādi spontāni uzbrukumi, ko īsteno atsevišķas personas. Lielākoties tie ir valsts piedarīgie vai pilsoņi šeit pat no ES dalību valstīm, kā to redzējām Nīcas gadījumā, Londonā, Parīzē, Stokholmā. Ārvalstu cīnītāji. Pārsvarā ir dzīvojuši šeit es jau vairākus gadus, un uzbrukumu gatavošana e, tiek iedvesmota, vai nu pat arī reizēm tiešām mērā tur piedrās Islām valsts. un saikne sākotnēji uzreiz nav eh, skaidri redzama. Bet pārsvarā, nu, tie ir teroristi, kas ietekmējušies, iedvesmojušies no terorisma. Tāpat arī īsis propaganda ir bijuši spēcīga, jo viņi aicina šos pastrādātājus sevi pasludināt par īsis kalifāta pārstāvjiem, pat tad, ja ir ļoti grūti izlēst, vai viņiem vispār ir bijuši kādas saiknes ar islāma valsti. Uh, šie noziedznieki tādā vai citādākā veidā ir bijuši policijas uzmanības lokā, bet ir bijis grūti identificēt riska pakāpi un draudus, ko, kādu ir šo cilvēku rīcībai. Un eh, daudz no viņiem netika uzskatīt par tūlītēji draudus iemiesojušām personām. Viņiem ir gan kaut kāda um, krimināla pagātne, bet ne konkrēti um, draudi. ir samazinājies to individu skaits, kas dodas uz konflikta zonām Sīriju un Irāku, lai pievienotos terorismu grupējumiem kā ārvalstu cīnītāji. Atgriešanās eh, radītājs eh, tika tika gaidīts, ka atgriešanās rādītājs pieaugs, bet eh, jāsaka, tas tomēr tā nav noticis. Pārsvarā atgriežas sievietes un nepilngadīgie. Kas ir šie teroristi? dažādi profili, dažādas analīzes, šie, gan tādi, kas atgriež no konflikta zonām, gan individi, eh, kas ietekmēšies no ISIS propagandas, arī tādi, kas ir ar saiknēm ar šo organizāciju. Redzam, ka arvien vairāk sieviešu aktīvi darbojas Islāma valsts rīcībā, pasākumos un mudina uz šāda veida noziegumiem. Šodien ārvalstu cīnītāji ātri radikalizējas, un reizēm tas var notikt pat nedēļu laikā. Ārvalstu cīnītājus motivē ne, motivē ne tikai reliģiskie komponenti, bet kri, viņu kriminālā darbībā šo elementu aizstāja tādas pašvērtības elementi, piemēram, spiediens no kolēģiem, uh, no vienaudžiem, tāds spiediena sajūta no vienaudžiem un eh, reliģiskiem grupējumiem, kādus ieročus viņi izmanto. Kā jau teicu, tiek izmantoti ļoti eh, smalki izstrādāti eh, ieroči, kā Parīzē un Briselē, bet reizēm arī tādi vienkārši instrumenti, kas vienkārši tajā brīdī pie rokas. Un Un, nu, lūk, tiek izmantoti nāži un transporta līdzekļi. Next one. It's very relevant to show the role of propaganda. Propagandas loma. Visa šī propaganda ir ļoti nozīmīga, tā ir daļa no teroristu stratēģijas. Viņi cenšas to nosūtīt uz dalību valstīm, veicinot komunikāciju, uh, vārdarbību un vācot arī finansējumu. Propagandas kvalitāte 2015. gadā ir pieaugusi. Ļoti daudz šādu saražotu materiālu, izplatīšanas pasākumi. Īslām valsts atbalstītāji ir arī augšuplādējuši dažādu veidu video, uh, pēc 2015. gada pieauguma vid, sagatavoto video skaits ir samazinājies palēnām. Īslāma valsts vēsts no retorikas par lielisku islāmu ir pārgājusi uz atriebības un naidu uzbrukumiem, uz šādiem aicinājumiem. Tātad no tāda veiksmes stāsta uz tādu, nu, kļūmes stāstu. Arī par politiskiem uh, Eh, politiskām bruš, arī politiskas brošūras laik pa laikam parādās, un Alkaida izmanto sociālos plašiņas līdzekļus, mājas lapas. SIDC izveidoja starptautisku vienību darbam cīņai pret tenonismu. Viņš nodarbojas ar eh, terorismu eh, satura identificēšanu internetā un eh, vēršas pie pakalpojumu sniedzējiem un lūdz, lūdz brīvprātīgā kārtā šādu saturu izņemt. Notiek sadarbība ar dalību valstīm. Un mēs ar dalību valstīm īstenojam sadarbību, lai šāda veida saturs tiktu identificēts un izņemts, tādējādi iejaucoties propaganda izplatīšanas procesā sadarbībā ar komisiju esam izveidojuši arī fórumu, IT fórumu šāda veida vajadzībām. Ko varam gaidīt tuvākajā nākotnē? Kā jūs zinat, ir ļoti grūti paredzēt notikumus, identificēt, kas varētu notikt nākotnē. Vēl grūtāk šie paredzējumi ir nu, šobrīd, salīdzinoši ar iepriekšēju, mēs zinām, ka tas ir terorisms, un terorisms nekad nav paredzams. Domāju, ka viņi pievērsīsies konkrētiem mērķiem. Lielākoties tādiem nu, nešķirojot upurus, tieši tā kā tas bija 17. gadā. Nesen es piedzīvojusi uzbrukumus, kur ir trīs upuru mērķi. Vienu no vienas puses šādi nešķiroti upuri, otrām kārtām ar vien vairāk koncentrēšanās ir uz rietumu civilizācijas e, dzīves stila simboliem un arī vairāk uzbrukumu tieši autoritātes respekta simboliem. kā situācija Sīrijā ietekmē situāciju ES un kaimiņu teritorijā dalību valstīs. Domājam, tad, kad IS tiks sakauta Irākā, tad ārvalstu cīnītājiem un teroristiem uh, Eh, nu, būs pieejami pieci dažādi scenāriji. Pirmām kārtām viņi varētu palikt šajā teritorijā un turpināt cīnīties pagrīdē. Nu, vai arī tā, tā rezultātā viņi var iet bojā un tam līdzīgi. Otrs variants - viņi varētu pārmesties uz citu organizāciju, kas aktīvi darbojas Sīrijā un Irākā, vai kāda cita terorista grupa. Trešais scenārijs palikt šai teritorijā un izdzīvot. Daži no viņiem varētu tikt arī pārvietoti uz citām valstīm. Un beigās savā uzstāšanās laikā par to arī runāšu. Un daži no viņiem centīsies atgriezties arī Eiropas Savienībā. Lai kuru scenāriju arī viņi neizvēlētos, viņi joprojām būs draudējis drošībai. Un šī organizācija būs ļoti bīstama, tieši tāpat kā kalifāts, pat ja tas vairs nebūs kalifāts. Čārlī Hebdo uzbrukumi 15. gadā ļoti labi parādīja, ka šādi notiku, uzbrukumi var notikt arī bijušā slavas vārdā. Redzējām jau attēlu ar 17. gadu. Tā ir līdzīga tam, kas notika 16. gadā. Astoņi uzbrukumi pirmajos sešos mēnešos. Gribu izmantot šo iespēju, lai teiktu paldies par darbu, ko veikuši izlūk dienesti, policija, drošības dienesti un tiesiestādes ES. Aktivitātes, kas vērstas pret terorismu, divstarpēji sadarbība, daudzpusēja sadarbība, da, glābi daudz dzīvību. Teikšu to vēlreiz, glābi daudz dzīvību. Eiropola loma ir pēc iespējas labāk kalpot dalību valstīm. Mums ir tāda kā sekundāra loma, mums ir platforma komunikācija, mums ir analītiskās kapacitātes palīdzēt dalību valstīm. Mēs nododam viņa rīcībā savas zināšanas, prasmes, pieredzi. Un varu teikt, ka visas 28 dalību valstis ir sasaistītas šajā informācijas sistēmā kur līdz 17. gada maijam bija aptuveni 7 725 tūkstoši informācijas vienību. 22 tūkstoši cilvēku šajā sistēmā identificēti kā saistīti ar dažādiem tīkliem. 8 tūkstoši ārvalstu cīnītāji identificēti šajā informācijas sistēmā. Un šie dati ir dubultojušies salīdzinoši ar situāciju pirms 12 mēnešiem. Turklāt dalībvalstis šobrīd krietni intensīvāk izmanto Eiropola informācijas sistēmu. Līdz 11. maijam dalībvalstis veica vairāk kā 600 tūkstošu meklēšanas incidentu šai sistēmā. Tātad sistēmu izmanto dalībvalstis trešo pušu operācijās arī svarīgi piedāvāt plašāku informāciju, lai varētu identificēt teroristus, vēl pirms viņiem ir bijis iespēja kādu nogalināt. Esam parakstījuši uh, vienošanos arī ar ASV un FBI, FBI ja federālu izmakšēšanas biroju tur par teroristu datu bāžu un informācijas apmaiņu. Te runājam par tālāk tūk, tūkstošu identificētu cilvēku. Tas ļaus arī mums darbu veikt labāk un lielākā mērā atbalstīt izmeklēšanas procesu. Europol supported, I have my figures here, Here we are. Europols. Europols atbalstīs 127 izmeklēšanas procesus 2016. gadā, gandrīz par 50% palielinājums salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Šobrīd no 30 dalī, 13 dalību valstīm mums ir eh, eh, ierēģi, saziņas ierēģi, saziņas punkti, kas darb, darbojas, un tā kā sadarbojamies arī ASV starptautiskais IRU arī sniedz ļoti daudz pakalpojumus. Un 84% gadījumu tā ir izrādīsies noderīga. Mēs identificējam uh, tiešais platformēs saturu un strādājam vairāk kā desmit valodās lai tiešsaistē identificētu ar terorismu saistītu saturu. Ar komisiju kopā esam uzsākuši šo iekšējo fórumu, kur runājam par eh, šādu vai tiešsaistes saturu un kur ar kura palīdzību vēlamies sabiedrībai dot eh, pilnvaras pašai iedarboties uz šādu saturu 2016. gadā, jūlijā. Uh, izvedējam konsultatīvu grupu tiešsaistes propagandas jautājumos, iesaistījām tur ECTC ekspertus. kas ļauj mums strādāt pret šo propagandu tiešsaistē. Es jau minēju, cik svarīga trešo pušu sad sadarbība. Šobrīd raugāmies uz Rietumu Balkānu valstīm, uz menes valstīm un tā tālāk. Pēdējos pāris mēnešos ir pieaugusi sadarbība arī ar ASV. Noslēgumā gribu teikt paldies parlamentam. Paldies par jūsu apņēmību, sapratni, atbalstu, resursu nodrošināšanu un padomi svarīgi, lai policija un droši kārtības sargājošās iestādes dara visu, kas ir viņas spēkos, bet arī jums ir jādara viss, kas jūsu spēkos, un to jūs darat. Paldies jums par to. Tāpat arī grib noliet galvu supur priekšā. 2016, for sure, is no enough jebkurš mm, upuris Tas jau ir viens upurs par daudz, paužu līdzjūtību viņiem un viņu ģimenēm, un es varu jums apgalvot, ka es un arī Eiropā esam apņemības pilni eh, dubultot un trubultot savus centienus, lai vērstos pret terorismu. Es labi zinu, cik ārkārtīgi grūti ir saskatīt gaismu tuneļa galā, ja jūs esat šī tuneļa viducī. Es zinu, par ko es runāju. Es pats cīnījos pret tētu vairāk kā 20 gadus. Uh, Un es zinu, cik tas ir sarežģīti, cik sarežģīti strādāt šai tumsā. Un reizēm grūti pat redzēt, uz kura vir, kurā virzienā pa tuneli jāiet. Bet arī pēc iziešanas no tuneļa ir dzīve, dzīvība, un tā ir demokrātija. Tāpēc paldies par jūsu uzmanību. Esmu gatavs atbaldīt, atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Lielas paldies. Tā kā jūs šai uzrunā Eh, kamēr jūs runājat, ieradās vēl daži deputāti. Tas priecē. Mēs piekrītam jūsu sacītajam. Mēs pauzes laikā runājam par to, kā ir stiprinājusies šī saikne komunikācijas starp jūsu iestādi un šo komiteju, ne tikai attiecībā uz darbu, ko veic Eiropola, bet arī uz saistītām operācijām. Mēs saprotam, kas tiek darīts ar šīm operācijām. Dažas no tām nav publiski varbūt zināmas, bet paldies jums par to. Varbūt mēs varētu uh, sākt viedokļu apmaiņu. Lūdzu, norādiet deputāti, ja vēlaties runāt. Bet vispirms par trendu ziņojumu. Mans jautājums šāds. Tendences rada labi žurnālisti. Viņi stāsta, kas notiek ar islamu valsti, izmisums džihādistu vidū, šausmas, kas tiek eh, pastrādātas, eh, uzbrukumiem tiek izmantotas automašīnas, naži. Žurnāls par to ziņos laik, tās ir tās populārās tendences. Bet esmu pārliecināts, ka Eiropola un jūs analītiķi to arī apzinās Tā, ka ir vēl informācijas apjoms, ko mēs nezinām. Piemēram, izlūkdienas analītiķi izmeklē Londonas uzbrukums, saistīti ar uh, eh, Ramadānu instrukcijām, nevis vēlēšanu ciklu. Bet ir lietas, kuras mēs vienkārši nezinām. Un tad jautājums ir tāds, vai tendenču ziņojums koncentrējas uz padziļinātu analīzi par notiekošo? Kāpēc es to jautāju? Mēs nerunājam tikai par nāvi, bet par terorisma ietekmi uz demokrātiju, uz cilvēku izpratni par drošību, drošības sajūtu, uz kopienām. Es domāju, saprotu, ko es mēģinu pateikt. Līdz ar to zināma analīze par to, kas tiek sacīts un kā tiek informēta sabiedrība, mēdīja, vai turpināsies tādi izmisuma vadīti uzbrukumi, nešķirojot līdzekļus. Otrs jautājums par informācijas atzīmēšanu internetā. Politiķi runā par to, ka Facebook kaut kas ir jādara vai kādam citam, lai noņem šo materiālu. Kāds ir Eiropo viedoklis par šo jautājumu? Vai varat mūs painformēt par jaunāko nostāju? Jūs jau zinat, ko politiķi saka, priekšvēlēšana periodā tas arī turpināsies. Un sāksim tad ar kolēģiem. Natālija Grīsbeka. So Neizskatieties tik pārsteigta. President. Paldies priekšādātāji paldies par šo prezentāciju. Tiešām pamatīga. Bet tad, ja mums nav bijis iespējas iepazīties vēl ar pašu dokumentu pirms prezentācijas, es ļoti labi saprotu, ka tas nevarēja tikt publicēts tūlīt pat. Bet, nu, tik un tā liels paldies par šo ļoti pamatīgo un igadējo darbu, kā rezultātē mēs arī gūstam tādu priekšstatu par ilgtermiņu perspektīvu attiecībā uz terorismu un tendencēm un tam līdzīgi. Šis ziņojums un dati piedāvā ļoti svarīgu pamatu mūsu tālākajam likumdošanas darbam. Jo, protams, ka šie jautājumi satrauc visus pilsoņus, ir mums aktuāli analīze, eh, draudu analīze, modus operandi analīze, kā jau jūs teicāt vairāk kārt. Šī, šis uzbrukumu raksturs ir ļoti svarīgi dati, kas mm, aktuāli arī mums šeit Eiropas parlamentā. Jūs vairāk kārt runājāt par teroristu tipiem, kas ir tie cilvēki, kas iesaistās šāda veida rīcībā. Vai ir veikta analīze, kas ļautu uzlabot profilaktiski to personu identificēšanu, kas varētu kļūt par teroristiem? Jūs teicāt, ka situācija mainās. Jā. Bet tad kā mums identificēt kaut kādus tādus um, cilvēku tipus, kas varētu, um, šos individus, kas varētu šādi rīkoties. Nu, lūk, arī pie Notre Dame katedrāles e, universitātās bija e, cilvēks, kas faktiski no manas pilsētas, e, ar universitātes izglītību. Nu, un tad lūk, ar āmuru metās virsū policijas spēkiem. Vai ir kaut kādas iespējas šādus cilvēkus identificēt? Nu, no jūsu puses, kā jūs, to, kā jūs domājat? Un tālāk vēl viens jautājums no manas puses. Ja visas valstis, ko skar šis jautājums, nodotu Eiropolu visu informāciju, to gribu vajadzētu, vai tā ir? Jūs vēl jūs nerunājāt arī par to, ko mēs saucam par kiberterorismu. Pēdējos gados par to ir ticis daudz runāt, tam ir tālākas sekas Mm, tas, ir, tas sākas viss ar darbību internetā, dažāda veida nelegāla darbība. Vai jūsu datos pētījumos parādās informācija par šo jautājumu? Un vai kiberterorisms šobrīd ir kaut kas tāds, kas attīstās tālāk, pieaug apjomos, vai tas noved tālāk pie pāriešanas pie aktīvas rīcības, tātad no uh, jo tas parasti, protams, parādās tādos eh, soci, sociālajos tīklos. Jeb tomēr šie tīkli pārsvarā tik izmantot kā propaganda. Ko jūs par to domājat? Paldies. Thank you, Natalie. Paldies, Natālija Anna Gomeša. Paldies par šo ziņojumu un visu darbu, svarīgo darbu, ko veica Eiropola šajā jomā, jo mēs zinām, cik daudz mēs esam atkarīgi no tā, lai kā tiesības sargājušas iestādes un e, izlūkdienas sadarbotos, tas ir absolūti nepieciešams. Nesmu pārsteigta. ka pieaug terorismu uzbrukumu Ramadana laikā. Tas varbūt ir, nav Eiropā bijis tik aktuāls šim, bet pirms 18 gadiem, kad dzīvoja Indonēzijā, tas bija norm, tāds jau gan iznāja normas pasākums. It īpaši, ja tas iet kopā ar piespiedu izdzīšanu no teritorijām Irākā un Sīrijā. Bet mani jautājumi būs saistīti ar citām lietām. Pirmkārt, Manchestera uh, uzbrukums bija zināmā saistībā ar Lībiju. Ne, varbūt ne ar Lībijas uh, pilsoņiem, nu ne tagadējiem, bet tie, kas bija bēguši vēl Kadafi laikā. Bet šī saikne ir kas e, nozīmē, ka Lībija bija kļuvusi par tādu kā patvērumu vietu daudziem teroriskiem grupējumiem, tā skaitā ISIS. Vai jums arī šķiet, ka Lībija kļūst par tādu kā avotu organizēšanas, loģistikas vai cita veida atbalstam? Ne jau Lībijas valsts, kas principā nepastāv, uh, Bet pats fakts, ka teritorija ir, kāpēc gan to nevarētu izmantot teroriskie grupējumi? Otrs. Šobrīd esam pa vidu šai cīņā starp šītu un sunītu nometni Katāru. kurai sunīti šobrīd uzbruk par to, ka viņi nostājušies Irānas pusē, un sekoja uzreiz terors uzbrukums Irānā. Vai jūs redzat šeit saikni? Saikni ar to, ka sunīti, protams, ir tie, kas ir finansējuši un ļāvuši ISIS un citiem salafītu grupējumiem izvērsot darbību. Kā jūs vērtējat šobrīd notiekošo? Vai tas būs vēl viens iemesls, avots, varētu teikt, teroriskiem uzbrukumiem? Manchestras un Londonas uzbrukuma gadījumā redzējām, ka daudzi šie uzbrucēji tika identificēti. To darīja iedzīvotāji, paziņojot, ka viņi ir iesaistīti bijuši radikālās darbībās, bet tas netika tālāk eh, pārbaudīts, jo pietrūkst kapacitātes tiesību sargājušās iestādēs. Tur dramatiski pēdējos gadu la laikā, kad pie varas bija Torijas, Torija valdība, bija samazināts štat skaits. Un tās ir kā sekas taupības pasākumiem, dramatisks resursu samazinājums tiesību sargājušas iestādēs. Tā kā nav runa tikai par izlūkdienestiem, runa ir par tiesību sargājušiem iestādēm. Pietiekām apmācītiem, lai varētu izmeklēt kādas pavadienas. Un preventīvais profilakses darbs saistībā ar radikalizācijas novēršanu Vai jūs e, piekrītat, ka ir jāuzsver e, dalību valstīm, ka ir ļoti svarīgi strādāt šajā jomā, jo lielākā daļa no uzbrucējiem ir otrās paudzes migranti, kas nav pietiekami integrējušies mūsu sabiedrībā? Katrīna Činiči. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos sākt ar pateicības izteikšanu direktoram Navareti par darbu, ko veic Eiropolu, un par to, ka tika norādīts jaunākās tendences terorisma jomā Eiropā. Papildinoši to, ko kolēģi sacīja jau. Skatoties uz dažiem pēdējiem uzbrukumiem, vienīgā tendence, kas ir konstatējama, ir tas, ka šie uzbrukumi nevarēja tikt iepriekš paredzēti. Saskaroties ar šādu fenomenu, uh, preventīvais darbs kļūst, protams, ļoti sarežģīts. Ņemot vērā to, ka dažu iepriekšēju uzbrukumu laikā šie teroristi jau pirms tam bija veikuši dažādas pārkāpumus, tie gan nebija saistīti ar terorismu. Tad ievācot datus, apmainoties ar datiem, kas, protams, ir nepieciešams šādu veidu gadījumos vai informācijai, kas, ar kur notiek apmaiņa, nevajadzētu iekļaut arī iepriekšējais pārkāpums? Vai mums nevajadzētu skatīties arī uz to, vai agrāk nav bijuši pārkāpumi? Tīpaši saistībā ar ciešo saikni radikalizāciju. Ja cilvēki ir bijuši ieslodzījumā, viņi iespējams ir tur radikalizējušies. Un ir, protams, kampaņas um, ieslodzījuma vietās, lai apturētu radikalizāciju, bet kā jūs vērtējat to, ka cilvēki, kas ir varbūt notiesāti sīku noziegumu dēļ, nonāk cietumā, kur tiek radikalizēti, un nenotiek informācijas apmaiņa par to? Kāds ir jūsu viedoklis? Vai jums neliekas, ka vajadzētu apmainīties ar informāciju arī par sīkākiem noziegumiem? Jo bieži vien mēs konstatējam to, ka cilvēki var tikt radikalizēti cietumā, un tad informācija zūd, ja ar to neapmainās. Jūs pieminējat arī kiberterorismu jautājumu, bet es vēlos skatīt to no cita skatu punktu, no terorismu finansēšanas skatu punktu. Kāda veida informācija jūs ievācat? Kas ir tie galvenie finansēšanas avoti? Un cik lielā mērā terorismā tiek izmantots jaunākās tehnoloģijas naudas pārskaitīšanai. Varbūt varat sniegt mums tādu ieskatu par finansēšanu. Terorisms kļūst aizvien neprognozējamāks, neparedzamāks. Jūsu iestāde ievāc informāciju, jūs veicat ļoti svarīgu darbu, informācijas apmaiņā, bet mums ir jānodrošina, ka apmaiņa notiek ar pareizo informāciju. Monika Holmajer. Paldies, priekšsarētāji. Navarēts kungs. Paldies pirmkārt jau par to, ka esat ieradušies pie mums. Man ļoti žēl, ka nokavēju sākumu jūsu eh, prezentācijai. Tomēr man ir divi, trīs jautājumi Uz tiem nav viegli atbildēt, un es ceru no jums saņemt kādas norādes. Apdraudējums ir grūti definējams vārds. Katrs to interpretē pa savam atentātu veicēji īsti nebija šajā kategorijā, ka viņi jau tieši apdraudējumu veiktu. Viņi bija salafītiski, bet eh, netik radikāli, netik vardarbīgi, ka viņi tik uzskatīti par tik eh, bīstamiem, kas varētu veikt atentātu. Vai jūs saredzat iespējas uzlabot sadarbību starp dalību valstīm, uzlabot koordināciju vai varbūt labākas koncepcijas, kā mēs eh, varētu strādāt ar šo vidi? Tur nav runa par dažiem simtiem, bet par vairākiem tūkstošiem rēķinot visus apkārtējos. Otrakārt, kad es biju Francijā, man ļoti interesēja šī ideja strādāt ar ģimenēm, uzturēt kontaktus, piedāvāt konkrētu palīdzību, ja ar viņiem ir iespējams kontaktēt, sniegt atbalstu un ja ģimene ir gatava sadarboties ar eh, tiesību sargājušām iestādēm un dažādām organizācijām. Tur mums vajadzētu vairāk strādāt šajā virzienā. Šie līdzskrējēji, visi šie salafisti, nu tie ir jānodala no šī kodola, kas tiešām paši ir gatavi īstenot teroristisku uzbrukumu. Trešais jautājums. Mani pārsteidz tas, cik ātri var radikalizēt jauniešus. Paskatoties atsevišķi gadījumus, tur bija runa Ne jau par ilgiem gatavošanās gadiem. Jā, savā ziņā viņi bija atvērti šai idejai, bet Manchesteras gadījumā jaunieci bija pilnīgi sašuts par to, ka viņa draugs gāja bojā. Tik noslepkavos, un tad, tam nebija nekādas saiknes, un slepkava bija cietumā, gaidīja tiesu. Vācijā vienā aptaujā tika konstatēts, ka musulmaņu bērni atbildot uz jautājumu, kas ir lielāka autoritāte, 86% atbildēja imams, nevis tiesa. Tātad tiesa, tiesiskums no vienas puses un imams no otras puses. Mēs konstatējām, ka atsevišķās jomās ideja par tiesiskumu kā mēs to redzējām Manchesteras gadījumā, absolūti ir cits priekšstats. Kā mums sasniegt šīs ģimenes, kur, kā paskaidrot, ka mēs dzīvojam valstī, kur tiesiskums, demokrātija un zināma kārtība procesi nu, ir spēkā, kāpēc tas līdz viņiem nav aizgājis. Trešā daļa par informācijas analīzi Runāja par to, ka informācija bija pieejama, bet šīs informācijas analīze par to, cik bīstamas ir atsevišķas personas, apmaiņa par šo personu ceļojumiem, ka viņš caur Vāciju it, uz Itāliju un Lībiju, tad atkal atpakaļ, gribētos domāt, ka informācija par personām, kas jau ir nonākušas atsulokā, uh, uz redzeslokā um, iestādēm, nu par, to, par tiem vajadzētu tomēr interesēties vairāk. Tas ir tomēr ļoti uzkrītoši, ja salafītiski uh, noskaņots jaunietis pēkšņi dodas uz Lībiju, pat ja tur ir kāda attāla ģimenes locekļa. Nu, Lībija nav gluži tā vietā, kur cilvēki dodas izglītoties. Tā tomēr ir radikalizēšanās vieta un kur ir daudzi grupējumi, kas izmanto cilvēkus. Nu, paldies, ka bija šī iespēja uzdot jums jautājumus. Kā jūs redzat, kolēģi, kas uzdod šos jautājumus, labi pārzina lietas būtību? Un, un Jūs redzat veselu virkni jautājumu par radikalizāciju, par tendencēm, Šie ir tie svarīgie jautājumi šobrīd, līdz ar to es saprotu, būs sarežģīti jums pilnvērtīgi atbildēt uz visiem, bet varbūt kaut ko, kad pievienoto vērtību, kas ir tas galvenais, ko Eiropola saskatā šajos procesos, ko varbūt mēs neredzam šobrīd, nu, ja varat. Es saprotu, ka es prasu daudz, bet nu, varbūt jūs varētu pāris minūtes tam veltīt, atbildot uz piecu kolēģu jautājumiem. Thank you for your question. Paldies par jūsu jautājumiem. Ļoti vērtīgi jautājumi. Vienlaicīgi tie jau ir tādi retoriski jautājumi, jo tie ir jautājumi, kurus es eh, varu uzdot arī jums, jo mans uzdevums ir izanalizēt faktu kopumu, izvirzīt hipotēzes un paredzēt terorismu, terorismu uzbrukumu, uzbrukumu dalību, dalību valstīs, paredzēt pēc iespējas labāk un precīzāk. Par par tesat. Tā tad eh, izanalizēt to, kur mēs esam tagad, ko mēs varam darīt labāk, ko uzlabot un varbūt eh, par nākotnes izaicinājumiem. Es iepazīstināju ar 16. gada detaļām, un eh, jūs jautājāt, cik poros ir teroris, kā, cik poroza ir terorisma vide, mums ir jābūt gataviem piemēroties teroristu domāšanai, un tikai tā mēs varēsim to apkarot. Jūs arī to šeit pieminējāt, ka mums ir informācijas apmaiņa jāuzlabo. Mēs esam uzlabojuši kā kvantitatīvu, kā tā kvalitatīvu šādu apmaiņu. Ne tikai ar Europolu. Europol ir izveidots um, un atvieglo informācijas uh, apmaiņu, bet uh, patiesībā reālā informācijas uh, un datu apmaiņa notiek divpusēji, bet datu apmaiņai nav atmiņas. Tā tad E, Eiropolā dati tiek saglabāti informācijas apmaiņa, bet divpusējā līmenī nē. Un patiesībā ir e, ļoti, ļoti lielas atšķirības starp divpusēju informācijas apmaiņu un Eiropolā starptautisku. Bet um, ļoti spēcīga divpusēja starptautiska sadarbība ir e, veiksmes stūrakmens. Uh, Bet, eh, lai mums cīņā veiktos, mums ir nepieciešams atcerēties vēl pāris faktors. Vispirms informācijai ir jābūt ļoti ātrai apmaiņai. Mums ir jānosūta informācija uzreiz. Mēs nevaram gaidīt, kad kaut kas vēl vairāk apstiprināsies. Mēs nevaram gaidīt līdz brīdim, kad būsim pilnīgi pārliecināti. Tā tad ātra informācijas apmaiņa un argumentēta. Tātad mums šī informācija ir jānosūta dalību valstīm nekavējoties, pretējā gadījumā mums tiks pārmests tāds rīcības neakurātums. Tātad paldies par jūsu jautājumu, par tendencēm. Grūti kaut ko pateikt. Policijas un slependienes darbs jau ir samanīt dažādus musturus un ievirzes, jo viņu darbs ir paredzēt nākamo teroristu uzbrukumu. Un teroristu uzdevums savukārt ir būt pēc iespējas neparedzamākajam, un tāda viņa arī kļūst. Un informācija, kuru varam apkopot, gan analizējot dažādas ziņojumus, gan arī saglabājot informācijas apmaiņas datus, uh, Mums varbūt ir iespējams labāk identificēt teroristus, identificēt riskus, kādi ir gan Eiropas, gan globālajai drošībai, un palīdzēt dalību valstīm cīnīties pret terorismu, apkarot radikalizēšanos un novērst teroristisku uzbrukumu. Un tas arī ir mūsu galvenais eh, uzdevums. Terorismu aktus eh, padarīt paredzamus un novēršamus. Viegli jau to ir pateikt, bet eh, šobrīd mēs eh, strādājam pie analītiska re referenta par eh, to, kas tad izraisa terorismu, terorista rīcību. Un iespējams, ka mēs arī varam varbūt paredzēt nākotnes mērķus. Mēs esam izveidojuši tādus vispārēju riska indikātors, lai konkrētais ar lietu strādājošais varētu izvērtēt risku krimināla nozieguma situācijā, iespējamā terorisma aktā. Un, uh, Mēs īpaši izvērtējam iespējams uzbrukums militārajām bāzēm un, mil militārām bāzēm un policijas iecirkņiem. par kiberterorismu. Mēs e, nevaram konkrēti pateikt, ka teroristi izmanto kiberinstrumentus. Ja viņi varēs izmantot šos instrumentus, tad viņi to darīs. Bet eh, šobrīd mums pierādījumu nav. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka teroristiem ir gan vēlme, gan arī spēja tikt pāri visiem šiem ugunsmūriem un tiešām veikt teroristisku kiberuzbrukumu. Un eh, šobrīd galvenokārt internetā tiek izplatīta propaganda, uh, un mēs varam tikai cīnīties pret šo propagandu, to izņemot un darbojoties ar pretpropagandu. Protams, arī cīnoties pret cilvēku radikalizēšanos uz vietas. Un eh, mēs izmantojam um, dažādas eh, mājas lapas, un ir iespējams izmantot um, dažādu speciālistu palīdzību. Un eh, domāju, ka eh, mums ir jādara viss, lai mēs neļautu, neatstātu nekādas plaisas šajos terorisma draudos. Vēl bez tam eh, mēs uzraugam, vai teroristi izmanto bitcoin vai citus alternatīvos maksāšanas veidus. Patiesībā te, terorista pats akts ir pietiekami lēts, bet terorisma kā tāda finansēšana ir dārga. Tāpēc eh, mums ir gan operatīvā nodaļa, un mēs eh, sadarbojamies ar dažādām eh, valstīm. Tā tad ir nodaļa, kas nodarbojas ar Eh, ar terorismu šūniņu izpēti un atkal tādi, kuri ar lo, pēta loģistiku. Par Manchesteras uzbrukumu. Apvienotās karalistas policija izmeklē šo aktu un mēs sadarbībā ar apvienotās karalistas policiju arī pētām. Ir pietiekami grūti novērtēt situāciju, bet uh, Profils ir līdzīgs kā citiem terorismu uzbrukumiem Eiropā. Es eh, tā kā nepie, es pieminēju, ka 2016. gadā mums eh, sadarbojoties ar Eiropolu ir bijuši 127 izmeklēšanas gadījumi. Un vairumā gadījumā mēs palīdzējām vienai vai divām dalību valstīm. Kāpēc? Tāpēc, ka šie gadījumi nav savstarpēji saistīti. Tātad eh, Nīcas terorisma akts nebija saistīts ar Parīzes un Mančestras nebija saistīts ar Londonas. Tātad viņi tiešām nav saistīti un sliktā ziņa ir tāda, ka jo mazāk šu, šie teroristi ir saistīti savā starpā, jo grūtāk tos ir paredzēt, jo ja viņi ir saistīti savā starpā, tad eh, mēs varam izsekot līdzi šim tīklam. Jo izolētāki viņi ir, jo policijai un izmeklēšanas iestrādēm ir grūtāk noteikt profilu un grūtāk paredzēt rīcību, jo drošību jau nodrošina izvērtējot risku un nosakot prioritā, prioritātes. Un, protams, var jau izveidot milzīgu slepeno dienestu, kas 24 eh, stundas uzraudzīs ikvienu aizdomās turēto, bet tas reāli nav iespējams. Līdz ar to drošība balstās uz riska novērtējumu un prioritātēm un esmu pārliecināts, ka mēs varam darīt vairāk un varam darīt labāk. Par eh, sunītu un šītu konfliktu. Mēs tiešām vēlētos, lai Eiropas Savienības drošības eh, nodeļas darītu ko vairāk, jo šīti un sunīti uzbrūkot viens otram, tas ir milzīgs, eh, milzīgi eksplodējošs konflikts šis eh, konflikts nedod neko, tas tikai ģenerē jaunus konfliktus. Tāpēc eh, šī konflikta situācija, ja mēs no tā kaut ko varam mācīties, kā izvairīties no kā līdzīga nākotnē, tad tas jau būtu labi. Un visbeidzot, eh, ticība nav vairs vienīgais motīvs, jau, <clears throat> lai kļūstu, <clears throat> kļūtu par terorismu. Šobrīd Mēs redzam, ka teroristu profils ir daudz, daudz dažādāks, ir ļoti daudz arī personīgi iemeslu, kāpēc eh, terorists izdara terorismu aktu. Un eh, mums ir jācīnās pret radikalizēšanu. Es eh, varu bezgalīgi daudz uzsvērt psihologu spēlējamo lomu, sociālo institūciju lomu sabiedrības lomu, sociālo mēdīju lomu. Mums ir jāpiedāvā alternatīvas, alternatīva dzīves iespēja šiem cilvēkiem, un te mēs visi varam dot savu artavu. Jūs esat tie, kur pasaka, tās nav jūsu tiesības un, ja kāds ir paveicis noziegumu, tad tam ir jānonāk cietumā, bet tā ir sadarbības eh, sfēras starp dažādām tiesību sargājošajām iestādēm, vienlaicīgi iesaistot arī izglītības iestādes. Enhanced... Stiprināt sadarbību, bet eh, Holmējers kundze pieminēja, ka, un nevar jums iet atbildēt, protams, katrs atsevišķs gadījums jau atšķirs no iepriekšējā, un salīdzināt tos ir ļoti grūti. Bet, eh, protams, ka ir ļoti viegli pateikt, ka terorisma akts Parīzē atšķiras no terorisma akta Berlīnē. Nē, mums ir jāmēģina tomēr eh, rast tādus kopīgus rakstura lielumus, balstoties uz kuriem mēs tad varam varbūt paredzēt nākamo. Mančesterā notikušais, Londonā, Parīzē notikušais, visbūtiskākais jautājums, uz kuru jāatbild dalību valstīm, ir izvērtēt, kas notika, kā tas notika, cik daudz cilvēku ir gājuši bojā, un uh, otrs, uz ko jāatbild dalību valstīm, kas to izdarīja, kas to paveica bet uh, Eiropas Savienības drošībai vislielākais jautājums ir, kā tas notika un kāpēc. Un tas ir Eiropola atbildības lauciņš, palīdzot dalību valstīm izvērtēt, kas un kā un kāpēc. Jo tikai tā mēs varam atbildēt dalību valstīm, nodrošinot informāciju. Prieksēdētāj kungs. Es atbildēju uz vairumu man uzdotajiem jautājumiem. Priekšsēdētājs, jā, nav reta kungs. Mēs esam tikušies arī ar, mēs, protams, varam šo diskusiju turpināt ļoti ilgi, gan padziļinot, gan arī paplašinot, bet, diemžēl, laiks mums ir izsmelts. Mums e, būs vēl daudz iespēju runāt par šiem jautājumiem, un e, mums noteikti ir jādiskutē par eh, antiterorisma iespējām, un šeit jau darāmā vēl ir daudz. Iespējams, ka šī īsā diskusija arī mums jau ir tā kā devusi pamudinājumu strādāt tālāk. Navaretas kungs, paldies! Kā jau es teicu, arī ar Eiropolu kolēģiem esam par to runājusi. Es ceru, ka arī apmeklētāju grupas, kuras piedalās mūsu sanāksmē, šo sanāksmi uzskata par interesantu. Tā tad ir vairākas delegācijas. Visi sirsnīgi sveicināti. Es ceru, ka jūs, mūsu diskusijas jums šķiet interesantas. Sveicināti Libe komitejas sēdē. We normally clap for our visitors. Even for the lawyers, we clap. Mēs parasti aplaudējam apmeklētāju grupām, mēs apmeklējam arī, mēs aplaudējam arī advokātiem, bet tas bija tāds britu humors. Paldies! Paldies Navaretas kungam, paldies deputātiem, kuri piedalījās šā jautājuma izskatīšanā. Un eh, ceru, ka mēs tiksimies vēl daudzreiz. Un tagad, kolēģi, pēdējais šo pēcpusdienu izskatāmais jautājums, jo esam paredzējuši beigt ātrāk. Tā tad tas ir 17. punkts. Komisijas paziņojums. Paldies, ka komisijas kolēģi ieradās nedaudz ātrāk, ja mēs būtu sākuši šā punkta izskatīšanu ātrāk. Komisijas paziņojums par bērnu migrantu aizsardzību. Ļoti svarīgs jautājums bet eh, tā kā mums ir šis eh, jautājums jāizskata. Mēs eh, jau šorīt diskutējot par patvērumu meklētāju situāciju pieskārāmies bērnu migrantu aizsardzībai. Tātad. tad Ļoti daudziem bērniem ir nepieciešama starptautiska aizsardzība. Tas nevienam nav jāatgādina. Nepavadītu bērnu migrantu skaits pēdējos gados ir dramatiski pieaudzis un eh, komisijas eh, priekšlikums, likumdošanas priekšlikums, lai pamainītu kopīgo Eiropas eh, patvērumu sistēmu, ir ļoti svarīgs. Tiek runāts gan par bērnu dzīves apstākļiem, gan arī ar Eiropas vispārēja aizsardzības tīkla iedibināšanu. Un e, tas arī sasaucas ar Dublinas priekšlikumu par pārdali starp dalību valstīm. Un tagad e, dodu vārdu Stīvenam Rājanam no DJ Home un Kiārai Abjamo no DJ Just. Lūdzu. Um, awaiting. So, um, if we start with um, Steve. Tātad, Steven, vārds jums. Jā, es zinu, ka man kolēģi tā kā aktāk iāra pirmā lūdzu. Thank you, Mr. Chair, and thank you. Paldies priekšādātāji, paldies par šo iespēju prezentēt kom komisijas paziņojumu. Mums patiešām ir vajadzīgs Eiropas parlamenta priekšlikums lai šis jautājums paliktu politiskās darba kārtības mm, priekšgalā. Atgādināšu īsumā, kāpēc komisija pieņēma šo paziņojumu. 15. 16. gadā apmēram 30% no visiem patvērumu pieprasītājiem e, Eiropas Savienībā bija bērni, un šis skaits ir pieaudzis seškārt pēdējo sešu gadu laikā. Ieņem, paņemam malā visus šos e, patvērumu meklētājs un citā, tad e, kopumā 3000. 315 tūkstoši bērni ieradās Eiropas Savienībā. Tas, protams, izrada zināmu spriedzi spiedienu uz dalību valstu uzņemšanas struktūrām, un ir arī dažādi veidi kļūmes, kas situāciju vēl samazina, kas situāciju vēl sāsina saistībā ar šiem migrantu bērniem. Uh, pēdējos mēnešos, es pateiktu visu gadu, ir bijušas plašas diskusijas eh, par, no tiesība aizstāvu puses tieši par šo tēmu. Tāpat arī esam dzirdējuši daudz liecību no bērniem pašiem. Situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, nepieņemama dažādā ziņā. Un mēs tiešām augstu vērtējam uh, Eiropas parlamentu darbu intergrupā par pie bērnu tiesībām. Šīs grupas deputāti spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu konsultāciju procesā. Tātad liels paldies par to pagājušā gada novembrī komisijas formā par bērnu tiesībām pievērsāmies šim jautājumam. un tādā veidā identificējām visas vājās vietas un nonācām pie tām darbībām, kas pēc iespējas steidzamākā kārtā būtu jāīsteno. Mēs izvēlamies uz tiesībām paimatotu pieeja arī šai paziņojumā. Nacionālo varas iestāžu ziņā ir, ir jāziņo, ir, ir ziņot par to, vai viņi spēja izpildīt attiecīgās uh, Eh, prasības un aizsargāt bērnus, tāpat arī jāpalielina bērnu tie, spējas pieprasīt savas tiesības, būt informētiem par tām. Pirmām kārtām, pat visi jautājumi izvēršanā pats gā svarīgākais ir bērnu tiesības, bērnu intereses. Un, kā jau teicu, paziņojumā pievēršamies steidzīgākajiem, izšķirīgi svarīgākajām īstermiņa uh, pas, rīcībām un mēriem. Te, ne, te nu runājam par bērniem vispār, ne tikai nepavadītajiem nepilngadīgajiem, te runājam arī par bērniem, kas noklīst no ģimenes, tiek atdalīti no ģimenes, kaut kur pazūd un tā tālāk, jebkāda veida tātad pasākumu, kas ļautu spēcināt bērnu aizsardzības sistēmu kapacitāti un attiecīgi tam vajadzētu nest rezultātus arī vidējā un ilgtermiņā dalību valstīs. Uh, Īsumā pievērsīšos diviem jautājumiem, pirms došu vārdu savam kolēģim no DJ Home. Pirmām kārtām eh, aizbildniecība, faktiski aizbildniecība. Cilvēki, bērni, migranti, bērniem migrantiem vajadzīga ne tikai aizsardzība, bet arī stabilitāte, turpināmība, un tāpēc šāda veida prakt, faktiski aizbildņi to var nodrošināt. Tas nav saistīts tikai patvērumu pieprīšīšanas procedūra, lai gan šobrīd diskusijās nereti tieši par to arī tiek runāts. Uh, Tas, protams, ir svarīgi ne, nepavadīto nepilngadīgo sistēmā, bet ir arī cita veida jautājumi, piemēram, atbilstīgas uzņemšanas iespējas, piekļuve ģimenes izsakošanas programmām un tā tālāk meklēšanas programmām. Turklāt ir arī pārobežu aspekti tam visam. Šāda veida aizbildņiem jādara, jāspēj tā darboties. Un Mēs gribētu mudināt dalību valstis pilnā mērā izmantot šādu veidu kapacitāti, kā piemēram Brisele 12 regulā paredzētas šādas iespējas. Viena no rīcībām, ko mēs arī izziņojam, ir, ka mēs izveidojam Eiropas aizbildniecības tīklu. Darbu pie tā jau sākām. Nākamnedēļ tiksimies 16. Eh, jūnijā atkal. Meklējam tieši šim mērķim paredzētu finansējumu, lai šī prioritāte attiecībā uz praktisko aizbildniecību varētu vērsties plašumā. Kas attiec uz uzņemšanu, mums vairāk jādomā par auģu ģimeņu bāzi un šāda veida uzņemšanas iespējām. Un kas nav maz svarīgāk? Mums jāmeklē arī alternatīvas administratīviem aizturēšanas centriem bērniem. Tas ir ļoti steidzams jautājums. Šogad komisija nolēma veltīt jauno formu par bērnu tiesībām 6. līdz 8. novembrim tieši bērniem, kas ir šādos aizturēšanas centros, tā lai dalībvalstīs varētu tikt izstrādātas, izveidotas alternatīvas. Es tiešām arī ceru, ka ar parlamentu atbalstu nu, šis darbs būs vēl aktuālāks šodien iekšlietu un tieslietu ministri tiekas un cerams pieņems arī padomus secinājumus par š, pamatojoties uz šo paziņojumu, aicinot dalību valstis īstenot pasākums bērnu aizsardzībai visos migrācijas posmos, tostarp arī pamatojoties uz šīm š, paziņojuma ieteikumiem. Tas ir ļoti svarīgs solis uz priekšu, jo, protams, jo lielākā daļa darbības, protams, lielā mērā uh, ir atkarīga no dalībvalstu politiskās gribas un rīcības. Tālāk došu vārdu Stīvenam Rājam no DG Home. Paldies, Kjāra. Paldies, priekšsādātāji. Gribēju tikai papildināt savus kolēģis teikto, nu, tādās detaļās iedziļinātos un runāju, runājot par konkrētākiem pasākumiem, tā kā tas paus šajā paziņojumā. Kā jau tika noteikts, te ir virkne steidzama pasākumu, kas jāveic tūlīt pat, vienlaikus spēcinot pārobežu sadarbību un darbojoties koordinēt ar visām ieinteresētajām pusēm, ES līmenī un pat vietējā līmenī. Visu paziņojumu saturu, protams, nevēlos atkārtot, bet gribēju uzsvērt pāris svarīgākos mērus, kas mūsuprāt varētu palīdzēt situāciju attiecībā uz migrantu bērniem risināt visaptvērošā un efektīvā veidā mums nepieciešams pārliecināties, ka bērni tiek strauji identificēti un reģistrēti kā tādi tajā brīdī, kad tie spēr kāju uz ES zemes un tiek īstenot pasākumi, ka vi, tam, lai viņi nepazustu. Migrantu bērni, kā jūs zinat, īpaši pakļauti šādam ļaunprātīgas izmantošanas riskam un cilvēku tirdzniecības riskam. Un, kā jūs zinat, tad tiek arvien vairāk mm, ziņots par bezvēst pazudušiem bērniem. Tas rada bažas. Un tāpēc esam īstenojuši virkni pasākumu, kas jāies, ieteikuši virkni pasākumu, kas dalībvalstīm jāizsano kā steidzami. Mēs mudinām viņus savākt un apmainīties ar salīdzināmiem datiem. Uh, lai veicinātu pārobežu bērnu identificēšanu, izsakošanu un viņu ģimenes saišu noskaidrošanu. Tāpat arī aicinām izveidot atbilstīgas procedūras un protokolus, kas ļautu sistemātiski ziņot un reaģēt uz tādiem gadījumiem, kad bērni pazūd. Komisija turklāt arī aicina noteikti atbilstīgas e, personas, kas ir atbildīgas par bērnu eh, tiesībām, un viņiem tad būtu jābūt klāt šādam identifikācijas un reģistrācijas procesa gaitā. Ļoti svarīgi, lai tiktu ieca, ie, visos krīzes centros iecelt arī bērnu aizsardzības inspektori. Pirkstu nospiedumu ņemšanai jānotiek tādā mērā, lai tas netraumētu bērnus, tāpat arī cita veida darbībām jānotiek tieši tā. Neinvazīvas metodas drīkst izmantot multidisciplināra pieeja, kas, piemēram, nes līdz arī psiholoģiska tehnikas. Un šai tehnikas. Un šajā ziņā EASA un patvēru meklēšanas iestāde ir gatava izstrādāt dažādu vēr, dažādas konsultācijas un ieteikumus. Priekšsēdētāji, kā jau tika teikts, mums ir vajadzīgs arī pārskatīt patvērumu sistēmu, kas nu, tā, lai tā vēl labāk nekā šobrīd aizsargātu visus, kam ir vajadzīga starptautiska aizsardzība no brīža, kad ties par kāju uz ES zemes. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērnu tiesības tiktu liktas pirmajā vietā un tiktu izmantot visi juridiskie instrumenti un juridiskais ietvers, lai tos aizsargātu. Īpaši jāpārliecinās, ka nepilngadīgie tiek atbilstīgi identificēti, viņus pārstāv tūlīt pat iecelti aizbildņi. Un te, te ir atsevišķa procedūra, kā jau kolēģi nu pat skaidroja, un arī uzņemšanas apstākļiem jābūt piemērotiem. Komisija šobrīd aicina abus likumdevējus, padomu un parlamentu, nonākt pie straujas vienošanās par visu šo kopējo pakotni, kur tiktu runās par visiem šiem minētajiem elementiem. Turklāt aicinām dalību valsti izvērtēt patvērumu pieprasījumus, kas nāk no bērniem prioritatīvā kārtībā. Tāpat arī aicinām dalību valsts, tieši tā, ko to vienmēr esam darījuši savos ziņojumos pēdējā mēneša laikā, dot prie, prioritāti to bērnu pārvietošanai, no, tieši bērnu pārvietošanai Itālijas uz citām dalību valstīm, tad, kad viņi atbilst attiecīgām prasībām un kad tas ir viņu interesēs. Komisija turklāt uzsver, un tas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, ka ir būtisks un ilgspējīgs risinājums jāmeklē bērni interesēs, un tas jāidentificē pēc iespējas ātrāk. Lielākajā tiesā gadījumu tas ir saistīts vai no nu ar bērnu integrāciju kaut kur Eiropas Savienības dalību valstī, jeb eh, ar bērnu nosūtīšanu atpakaļ uz izcelsmes valsti, lai viņš varētu atkal eh, atgriezties savā ģimenē. Mums jāpārliecinās, ka tie bērni, kas paliek Eiropas Savienībā, tiek atbilstīgi integrēti un kļūst par mūsu sabiedrības bagātinošu daļu. Lai to panāktu, mums ir vajadzīgs plašs integrācijas pasākumu klāsts, piekļuva izglītībai, valodas apmācībai, veselības aprūpei un tā tālāk un tā joprojām. Jādara viss iespējamais, un tas nav maz svarīgi, lai pārliecinātos, ka piekļuva šiem mēriem izglītībai, veselības aprūpei un tā tālāk tiek nodrošināta ietverošā veidā, tā lai tas nenonest, nenovest pie bērnu segregēšanas, um, nošķiršanas sabiedrībā, jo tas var radīt tālākas traumas Savukārt, ja bērni tiek nosūtīti atpakaļ, tad jāpārliecinās, ka ģimene tiešām tiek atbilstīgi samaklēta un tiek aicināti reintegrēšanās pasāki arī, pasākumi arī izcelsmes valstī. Tam visam ir, protams, vajadzīgas tālākas investīcijas no dalību valstu puses. Dalību valsts un Eiropas Savienība ir gatava atbal atbalstīt eh, dalību valsts ar dažādu veidu finansējumu, gatava atbalstīt starptautiskas sabiedrības pilsoniskās organizācijas uh, NVO un tā tālāk. Un pēdējais par nepieciešamību vērsties pret tiem pašiem cēloņiem, kas liek šiem bērniem doties šais bīstamajos ceļojumos pirmām kārtām. Tātad tas savukārt nozīmē ne tik viena vēršanos pret nabadzību un konfliktu profilaks, kas, protams, ir par iemeslu migrācijai, bet arī konkrētu aizsard, konkrēts aizsardzības pasākumus aizsardzības eh, kontekstā, tātad vājās vietas eh, šai ziņā visā pasaulē. Tas attiec arī uz tādām valstīm, kas ir mi migrantu ceļā uz Eiropu. Tas nozīmē attīstības projektu finansēšanu attiecībā uz bērnu aizsardzības un audzināšanas un tā izglītības un tā tālāk jomām, un tas nozīmē arī ciešu darbību ar visu veidu valdībām, starptautiskajām organizācijām, pilsonisko sabiedrību šais valstīs. Es vienkārši gribēju teikt, ka mums deputātiem pavisam drīz būs jādodas prom, tāpēc vēlos varbūt, lai jūs pabeidzat savu uzstāšanos. Nu, tā tad jāsastrādās ar šīm izcelsmes valstīm, tranzītu valstīm. Un vienlaikus jācīnās arī pret eh, krimināliem tīkliem. Un visbeidzot, pār, pārmetināšana. Arī šajā gadījumā dalībvalstīm ir jāizsaka saistības un tās jāpildas īpaši svarīgi attiecībā uz riskam spakļautākajām grupām, ja bērniem viņi nav paši spējīgi nonākt līdz šai drošajai patvērumu vietai. Paldies abiem deputātiem, kas ir šeit, diviem deputātiem, kas šeit ir paredzēti lidojumi, viņiem jādodas uz lidostu un vienkārši dažiem ir, dažiem nē, un tāpēc ir tāda, nu, tāda šķelšanās līnija starp mums šai telpā. Jāsaka, man pašam jādodas prom ar vilcienu. Un par šo paziņojumu runājot, jā, tas ir ļoti svarīgs paziņojums. Viena lieta. Pirms pāris nedēļām bija Grietijā, mēs bijām ar Činičī kundzi un Gomešas kundzi šai delegācijā, un visi NVO prasa Eh, pieprasa šos aizbildniecības darbiniekus un tā tālāk. Tas ir pirmais un svarīgākais, kas viņiem vajadzīgs, bet tiek arī, nu, pausta tāda brīdinošanots. Tas ir lielā mērā saistīts arī ar izmaksām dalību valstī. Tas atkarīgs arī no sociālajām sistēmām dalību valstīm. Un jau no paša sākuma šeit ir ļoti daudz problemātiski jautājumi. Jūs pat minējāt te trešās valstis un viņu bērnu aprūpas sistēmas, tad tas lēti nebūs. Un es gribēju to pateikt jau no paša sākuma. Jūs vienkārši jāatceras, ka bērnu aizsardzības sistēmas maksā arī Eiropas Savienībā. Šis paziņojums tiešām ir lielisks. Mums vēl jāpanāk arī, ka te teiktais īstenojas. Mēs katrā ziņā esam gatavi no savas puses dot ieguldījumu. Vienkārši gribēju no paša sākuma pateikt, ka tas ir svarīgs paziņojums, tas ir daudzšķautņēns. Un te būs vajadzīga pieredze arī no deputāta puses, lai mēs varētu to virzīt uz priekšu, nesoties uz tā sarežģītību un iz, izmaksām. Es domāju, ka jūs ļoti labi to arī savā uzstāšanās laikā minējāt. Vispirmām kārtām došu vārdu Katrīnai Činīčī. Priekšādātāji, paldies! Gribu teikt paldies komisijas pārstāvjiem. Ne tikai par sniegto prezentāciju attiecībā uz šī paziņojuma saturu, bet arī par to, ka viņi norādīja uz darbu, ko ir paveikusi Integra grupa šeit parlamentā. Es to padu kopā ar kolēģi Kuratsu Biltu. Paldies, ka ņemat vērā mūsu ieguldījumu Tālāk par paziņojumu, ko jūs mums prezentējāt attiecībā uz migrantu nepilngadīgiem. Tas tiešām iet pareizajā virzienā un cenšas eh, risināt problēmu ar bērniem, kas vienkārši dramatiskos apstākļos, apstākļos ceļo, pārvietojas, un pret viņiem ir vajadzīga atbilstīga attieksme. Klod, arī tu norādīji uz šo jautājumu, respektīvi, ka šis aizbildniecības tīkls ir ļoti nozīmīgs, jo ar tā palīdzību iespējams bērnus aizsargāt. Mums ir jāpārliecinās, ka šie aizbildņi ir atbilstīgi apmācīti, kvalificēti. Tas, protams, attiec arī uz visiem citiem speciālistiem, kas strādā ar bērniem tajā brīdī, kad viņi ierodas uz Eiropas zemes. Uh, zemes nu, pirmām kārtām tie, kas identificēti, arī viņiem jābūt atbilstīgi kvalificētiem. Identifikācija ir tikai pirmais solis šai procesā. Pirms bērni tālāk var doties uz citām eh, valstīm. Lība komitejā un arī intergrupā bieži esam runājuši par to, ka nedrīkst būt aizturēšanas nepilngadīgo gadījumā, vienkārši tāpēc, ka viņi ir migranti. Uh, Un tāpēc es gribētu arī no komisijas šeit pilnu un pārliecinošu apņemšanos solījumu, ka tiks rasti alternatīvi risinājumi šāda veida gadījumiem. Atzinīgi vērtēja arī faktu, uh, ka tika minētas auģu ģimenes kā viena no uzņemšanas iespējām. Tātad lūk tiešie mazgadīgie, nepilngadīgie, kas ir ārvalstīs izgājuši cauri briesmīgai pieredzē, viņiem ir vajadzīga auģu, augu ģimene, kas varētu ļaut viņiem pilnībā integrēties sabiedrībā un tikt pāri visam tam problēmam, ar ko viņi sastapušies. Mēs uzskatām, tā ir ļoti laba ideja Un tam visam, protams, jābūt pamatotam ar bērnu aizsardzības nepieciešamību. Es domāju, ka tas ir pareizais veids, kā ris, ris, virzīties uz priekšu. Nu, protams, viņi pēc tam varbūt arī nozīmīgi pilsoņi valstī, kurā tiek integrēti. Protams, sākotnējā ierakš, ierašanās posmā ir jāpārliecinās, ka visi, kas strādā ar bērniem, saprot šo bērnu vajadzības un ir gatavi strādāt ar bērniem un šīs vajadzības risināt. Tas, ko jūs, Klaud, teicāt, arī ir taisnība. Protams, ka jāpārliecinās, lai pieejam arī ekonomikas resursi. Nevar būt tā, ka mēs tikai cenšamies bērniem palīdzēt, bet vienlaikus nepārliecinamies, ka ir pietiekami finanšu līdzekļi Itālija jau dara, pilda savus pienākumus, bet runājam par citām valstīm, tad visām valstīm jāpiedarās, jāpiedalās šo centienu finansēšanā. Tas viens no lielākajiem izaicinājumiem. Jāpārliecinās, ka tās labās domas, kas ietvertas um, komisijas priekšlikumā, tiek tiešām arī īstenot dzīvē un var tikt īstenot dzīvē. Nu, un, protams, ka mums visiem jābūt apņēmības pilniem pārliecinoties, ka visas dalībvalstis iesaistās šajā projektā. Galu galā mēs taču runājam par bērniem. Diemžēl tie ir neaizsargāti bērni. Un es domāju, ka nedrīkst būt nekāds solidaritātes deficīts tajā brīdī, kad runājam par šiem bērniem. Šeit tiešām katrai dalību valstī ir jāuzņem savu atbildību. Vienalga kādai taut, tautībai viņi pieder, eh, no kurienes viņi nāk, viņi ir bērni un mums viņiem ir jāpalīdz. Tāpēc gribu vēlreiz teikt paldies komisijai par lielisku paveikto darbu. Tālāk darbs turpināsies. Mums jāpārliecinās tiešām, ka arī visas dalību valstis to ņem vērā. Paldies, Katrīna. Anna nākamā. Jā, arī es gribu teikt paldies komisijai par paveikto darbu un gribētu mudināt komisiju darīt ko vairāk vēl nekā tikai to, kas ir jau paveikts. Ir svarīgi nosūtīt arī spēcīgu politisko vēstījumu dalībvalstīm, respektīvi, ka tās nedrīkst šo situāciju turpināt tā, kā tas ir bijis šobrīd. Mēs runājam par riskam visvairāk pakļautāko sabiedrības daļu aizsardzību Es atceros vēl to brīdi, kad policija Maumē e, vērsās pie mums ļoti satraukti un teica, ka viņiem esot atņemti līdzekļi un ka viņi nevar vairs meklēt šos pazudušos migrantu bērnus. Un ka pa, parastai, parastajiem bērniem e, šādi līdzekļi ir piešķirti, bet uh, migrantu bērnu meklēšanai tie ir nogriezti. Arī tas ir jāsaka drošības jautājums, jo, protams, ka arī šie bērni laiku tiks ļaunprātīgi izmantot šais kriminālajos tīklos. Tas radīs tālāk drošības problēmu un dalību valstīm līdz ar to vajadzētu paskatīties šai atbildībai acīs. Un tas ir komisijas darbs, tas ir arī parlamenta darbs. Un es gribētu, lai komisija ļoti strikt runā ar dalību valstīm šajā ziņā, jo ir pilnīgi neiedomājami, kā tas var būt ka ģimenes atkal apvienošanās princips netiek izmantots. Šie bērni ir bēgļi, viņi ir padzīvojuši briesmīgus apstākļus. Pret viņiem jāizturas kā pret bēgļiem. Un es gribu vaicāt, cik daudzi tieši fokusējas uz šiem bērniem. Es esmu redzējis, kā bērni dzīvo Grieķijā šais apmetnēs, briesmīgas lietas nodarīts viņu ģimenēm, cik bries, te runāju par jezīdī bērniem. Un te nav nekāda specifiska psiholoģiska atbalsta, nedz arī cita veida atbalsta. Šie bērni būs pilnīgi traumatizēti pieaugušie laika gaitā un pusauģi vispirms, ja nekas netiks darīts. Nu, nemaz nerunājot par šīm meitenēm un to un faktu, ka viņas tikušas izvarotas un tā tālāk, bet nerunājam tikai par meitenēm, arī par puikām. Nu, un kas šobrīd notiek krīzes centros šajos hotspots, cik tur ir bērnu, kas tur ar viņiem notiek Lībijā. Man nesen, mani nesen informēja ka arvien vairāk pieaug to bērnu skaits, kas nāk no tādām valstīm kā Bangladeša un Maroka un Nigērija. Šo bērnu skaits pieaug, viņi kļūst arvien, nu, arvien jaunāki, vai tas tiek ņemts vērā šais rīcībās un pasākumos, kas tiek īstenots. Nu, un, protams, manuprāt, visdramatiskākā situācija ir šiem jaunajiem afgāņu puisīšiem, pret kuriem izturs kā pret migrantiem, nevis bēgļiem. kas taču ir piedzīvojuši visbriesmīgāko izmantošanu līdz šim. Un viņi arī zina, ka viņus sūtīs atpakaļ, ja viņus reģistrēs, tāpēc viņi cenšas no tā izvairīties. Un viņiem tiešām pastāv liels potenciāls, ka viņi kļūs par kriminālo tīklu instrumentiem, tostarp arī terorismā tīklu instrumentiem. Paldies, Anna! Man ir ierosinājums Kjārai un Stīvenam no abiem ģenerāldirektorātiem. Nākamreiz būs eh, vairāk laika mums, un tad varēsim veidot eh, diskusiju, piedaloties vairāk deputātiem. Šis ir ļoti svarīgs paziņojums. Tas skar daudzas citas jomas. Cilvēki būs, protams, ieinteresēti jo tas būs ļoti aktuāls jautājums, ņemot vērā to, cik daudz sarežģījumu ir šeit un daudz saiknes ar patvērumu sistēmu un sociālajiem jautājumiem, dalību valstīs integrācijas jautājumiem, kas, protams, nebūs lēti. Un kolēģi jau ir pieredzējuši savās vizītēs atradīsim labāku brīdi, kad varēsim padziļināti par to diskutēt. Šobrīd kā deputāti Gomešas kundzei un Čenīcija kundzei ir jādodas projām. Mums ir nepieciešams politiskais atbalsts. Lūdzu, turpiniet kontakts ar mums. Tagad paredzēsim nākamo brīdi, kas būs kādā rīta daļā, ja jūs uzskatāt to par pieņemamu. Nav vērts šobrīd sākt jauns debats, jo mēs ar Annu esam vienīgie, kas ir palikuši šeit no deputātiem. Darīsim to nākamreiz, ieplānosim to labākā brīdī. Paldies jums par paveikto darbu, paldies par lieliskajām prezentācijām. Lai jums veicas! Paldies, paldies Anna! Paldies visiem darbiniekiem! Patīkam nedēļas nogalu! That's the end of the meeting. Ar to beidzam sanāksmi. Sanāksme ir slēgta. Nākamā sanāksme 15. jūnijā.